Dear colleagues, welcome to the... Cienījamie kolēģi, sveicu jūs pēcpusdienas sanāksmē. Sāksim ar publisko uzklausīšanu, bet pirms tam izskatīsim ziņojumu par Lībe viesošanos pamatiesību aģentūrā Vīnē, kas notika 17. un 18. maijā šogad. bija paredzēts šo jautājumu izskatīt šā rīta sanāksmē, bet notika uh, izmaiņas darba kārtībā, un tāpēc bija jāatliek uz šo pēcpusdienu. Nagīkungs, kas, ir, kas bija delegācijas vadītājs un arī referents uh, uh, pamatiesību ziņojumam 2015. gadā, iepazīstinās mūs ar šīs vizītes rezultātiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Pirms divām nedēļām mums bija ļoti patīkama viesošanās Vīnē. Mēs bijām trīs dalībnieki - Čenika kundze un uh, Beker kungs, kā arī Libas sekretariāta darbinieki. Direktors Nu, Maikls Soflatis mūs sagaidīja un iepazīstināja ar aģentūras darbu, ar daudzgadu ietvaru un galvenajām nodaļām, kāds ir šajā aģentūrā. Mēs varējām mācīties par eh, darba metodēm, pētniecību, dažādiem pasākumiem, kas tiek organizēti. Mēs tikām uzaicināti, un es vēlētos nodot uh, šo uzaicinājumu kolēģiem, proti uz pamatiesību fórumu Vīnē, kas notiks nākamnedēļ. Saņēmām arī informāciju par um, to, kā um, pamatiesība aģentūras pārstāvis strādā Grieķijā, hotspotos. Tikāmies ar ar eh, dažādiem pārstāvjiem, dalībvalstu pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām, kas sadarbojas ar šo organizāciju. Aģentūra gatavo ziņojumu un eh, šogad īpaši uzmanību pievērsta imigrācijas un patvērumu meklēšanas jautājumiem. Par to detalizētāk tiks eh, runāts pamatiesību formā. Delegācija uzsvēra, ka ir nepieciešams, lai aģentūra turpinātu pilsoniskās sabiedrības un organizāciju, kā arī Nacionālo parlamentu sadarbību. Tāpat arī par šīm daudzsološajām praksēm, kādas tiek īstenots dalībvalstīs, tās ir ļoti svarīgas, lai risinātu imigrācijas krīzi un nodrošinātu mazaizsargātāko iedzīvotāju grupu aizsardzību Eiropas Savienībā, jo īpaši bērnu aizsardzību. Uh, ir nepieciešams turpināt augstas kvalitātes pētījumu veikšanu, lai mēs iegūtu ticamus datus, kas varētu kalpot mūsu turpmākajā darbā. Un mēs aicinājām aģentūru proaktīvāk darboties un piedāvāt mums īpašu ziņojumus un atbalstu mums mūsu darbā. Īsumā tas arī būtu viss. Paldies! Paldies Vēlos tagad dot vārdu eh, Činiči kundzei. Vai jūs vēlētos izteikties? Jā, paldies priekšstādātāji. Es piedalījos šajā vizītē. Un var vien apstiprināt eh, to, ko teica kolēģis Nagin. Proti, ka tik tiešām šajā sanāksmē, kur tikāmies ar pamatiesību aģentūras pārstāvjiem, mēs varējām konstatēt to, cik svarīgi ir tās loma aizsargājot cilvēktiesības un cik nozīmīgs ir darba metodas un pētījumi, kas tiek veikt, lai panāktu rezultātus. Mēs varējām iepazīties ar šo pētījumu rezultātiem un saprast, cik nozīmīgi tas ir valdībām. un varējām arī labāk saprast, ko tas viss nozīmē mums un mūsu darbam institūcijās. Tātad mēs uh, jau, mēs iepazināmies ar aģentūras darbu, kā jau teica kolēģis, un runājām par tiem pētījumiem, kas varbūt ir svarīgāk mums, uh, proti uh, cilvēktiesība aizsardzība imigrācijas kontekstā. Sarežģīts fenomens un pamattiesības, manuprāt, nozīmē aizsargāt cilvēkus, cilvēkus, kur cenšas rast labākus dzīves apstākļus Eiropā. Man īpaši uh, pārsteidz tas, ka aģentūra pēdējo uh, mēnešu laikā ir nosūtījusi savus darbiniekus uz Grieķiju, kur, kā mēs zinām, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta un uh, delikāta jo īpaši tā situācija, kādā atrodas nepilngadīgie imigranti. Tāpēc mēs uzskatām, ka pamattiesība aģentūras darbam ir ļoti liela loma atbalstot dalībvalstis. Un ir nepieciešams kontrolēt to, vai tiek ievērotas imigrantu un patvērumu meklētāju tiesības. Tas, ka varētu būt rokas grāmatas, ja vadlīnijas, um, kas ļautu saprast, kā palīdzēt cilvēkiem, kas uh, cenšas gūt patvērumu, man šķiet ir atbalstām ideja. Jāsaka, ka tāda man bija radusies pašai janvārī, jo īpaši tad, kad mēs runājām par šiem nepilngadīgajiem bez pavadošā uh, cilvēka, lai būtu uh, vadlīnijas, kas ļautu saprast, kā rīkoties tādā gadījumā jo runa ir par visneaizsargātāko imigrantu grupu - nepilngadīgajiem. Tāpēc būtu nepieciešama šāda rokas grāmata, kas ļautu uh, izprast, kas jādara šo cilvēku labā. Tas būtu svarīgi tiem, kas cenšas sniegt atbalstu imigrācijas krīzes ietvaros. Mūsu misija apstiprināja to, cik svarīgs ir aģentūras veiktais darbs, un mums kā parlamentam ir jāuzsver tas, cik svarīgs ir darbs, ko veic šī aģentūra. Paldies! Liels paldies! Es domāju, ka jūsu ierosinājumi, tāpat kā Nagī kunga ierosinājumi, būs ļoti noderīgi mūsu turpmākajām debatēm. Tagad cienījamie deputāti, cienījamie paneļdiskusijas dalībnieki, man ir prieks sveikt jūs eh, šajā uzklausīšanā par uh, pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā 2015. gadā. Klodmorā Eškunga vārdā, kurš ir aicinājusi mani kā Liba komitejas vicepriekšsēdētāju pārstāvēt viņu šo pēcpusdienu. Nu jau tā ir kļuvusi par tradīciju Liba komisijai organizēt uh, šādas uzklausīšanas, Mūsu eh, darba ietvaros strādājot pie gadskārtējā ziņojuma par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā, un mēs ar lielu prieku sveicam šeit Eiropas Savienības institūciju pārstāvis, kas iepazīstinās deputātus ar darbu, kas ir paveikts šajā jomā. 2015. gada 8. septembra rezolūcijā par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā Eiropas parlaments vēlreiz atgādināja, ka ir ārkārtīgi izšķirīgi Eiropas Savienībai, tās institūcijām un dalībvalstīm garantēt to, ka tiek respektētas un veicinātas kopīgās Eiropas vērtības, kas ir ierakstītas līgumā par Eiropas Savienības līgumu ar otrajā pantā un arī Eiropas Savienības pamattiesību hartā. Uh, Tas ir jādara Eiropas un dalībās likumdošanā, a, publiskajā politikā un pilnībā respektējot subsidiaritātes principu. Ar prieku došu vārdu atkal Nagī kungam, kas nāks klajā ar ievadu uzrunu. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies! Kā referents ziņojumam par situāciju cilvēku tiesību, pamattiesību uh, jautājumā Eiropas Savienībā. Es ar prieku piedalos šajā uzklausīšanā un ceru uz tik tiešām auglīgām diskusijām par šīm tiesībām. Tas ir nozīmīgs mūsu ikdienas uh, dzīvē. Tas aizsargā mūs kā individus, bet arī kā grupu locekļus. Ik viens no mums ir kādas grupas eh, sastāvdaļa, grupas, kurai ir nepieciešama šāda aizsardzība. Ik viens no mums piedara kādai minoritātei, kurai ir nepieciešama likumīga aizsardzība. Un šīs tiesības ir garantētas ar likumdošanu, bet bieži vien šī likumdošana netiek īstenota. Es domāju, ka mums ir jāizmanto ikviena iespēja, lai uzsvērtu pamattiesību nozīmīgumu. Un ja Eiropas Savienība uzņems vadošo lomu pasaules mērogā aizstāvot pamatiesības, mums ir jāsaprot, kāda ir situācija Eiropas Savienības iekšienē Un ja mēs uzņemam Eiropas eh, Savienībā jaunas dalībvalstis, mums ir jāsaprot, kāda ir situācija šajās valstīs, jo bieži vien mēs varbūt eh, ļoti daudz pieprasām eh, cilvēktiesību jomā no citām valstīm, nevis paši no savām dalībvalstīm. valstīm. Es priecājos, ka mums izdosies eh, runāt par vairākiem aspektiem, kas saistīti ar šīm tiesībām - LGBT, eh, cilvēku tiesības, Roma tiesības. Es priecājos, ka, ka piedaru nacionālajai minoritātei Eiropā, tāpat kā 40 miljonu cilvēku Eiropā. Te uzstāsies arī eksperti nacionāla minoritāšu jautājumos, un es priecājos, ka pēdējo gadu laikā šis jautājums ir izpelnījies uzmanība Eiropas parlamentā, un mēs, deputāti, arvien atklātāk un konstruktīvā veidā runājam par šīm tiesībām, un esmu pārliecināts, ka gan šeit, gan arī ziņojumā mēs varēsim sniegt savu atbalstu dažiem aspektiem. Tātad liels paldies jau iepriekš un ar prieku uzklausīšu jūsu prezentācijas. Paldies! Liels paldies par šo īso ievadrunu. Tagad vārds mūsu ekspertiem un katras sesijas noslēgumā būs iespēja uzdot jautājumus un uzklausīt atbildes. Šī uzklausīšana ir pieejama internetu tieši saistē un dalībnieku uzstāšanās tiks ierakstītas. Pirmās sesijas nosaukums ir pamattiesības Eiropas Savienībā 2015. gadā sasnieguma izvērtēšana un izaicinājumi. Sāksim ar pirmo paneļu diskusiju. Man ir eh, prieks šeit sveikt Francisco Fonseca Morillo, kas ir Eiropas komisijas tiesiskuma ģenerāla direktorāta pārstāvis, kā arī Frans Timer, diemžēl eh, Frans Timermans nevarēs ierasties šodien, tāpēc eh, vārds viņa vārdā Fonseks kungam. Paldies, priekšsēdētāji, un iesākumā es vēlos eh, atvainoties komisijas pirmā vicepriekšsēdētāja vārdā, kurš pēdējā brīdī nevarēja saskaņot savus um, pienākumu uzstāties šeit un eh, savu dalību citā pasākumā. Viņam bija tik, steidzam tikšanās ar Āfrikas Savienības ministru, tāpēc viņš nevarēja ierasties un lūdz man atvainoties viņa vārdā. Bet eh, ar jūs atļauju es viņu aizvietošu, un viņš lūdza man nodot vēstījumu, kur bija sagatavojis nodot jums personiski šī uz, uzklausīšanas laikā. Dāmas un kungi, Eiropa saskars ar bezprecedents situāciju. Bēgļu krīze, finanšu krīze ir pārliecināta apgrūtinājusi un pārpludinājusi Eiropu šokējošie uzbrukumi Parīzē un Briselē ir nopietnas aizskārums mūsu dzīvesveidam. Šajos apstākļos daudzi populistiskie spēki izmantoja savās interesēs e, mūsu pilsoņu bailes, bailes no finanšu krīzes, bailes no e, islamizācijas, bailes no ieslīgšanas ekonomiskā nabadzībā, bailes no e, teroristu uzbrukumiem, vienā vārdā bailes. Un tad, kad bailes dominē, tad mēs redzam tikai draudus un nevis iespējas. Mums ir jāpaturprātā, ka mūsu sabiedrība ir balstīta uz demokrātiskām vērtībām. Un ziņojumā par pamatiesību īstenošanu mēs esam ieviesuši īpašu sadaļu kas ir veltītā dialogam un savstarpējai sapratnei un lai vērstos pret bailēm. Pirmais kolokvijas par pamatiesībām notika 1. oktobrī par tematu iecietība un respekts, lai novērstu ksenofobiskas, antisemītiskas un citas negatīvas um, rīcības modeļus Eiropā. Tika skatīti cēloņi antisemītiskiem un citiem incidentiem Eiropā. Kolekti kolokviju laikā tika skatītas šīs tendences un tika domāts par to, kā var pret šādām parādībām vērsties. Kolokviju rezultātā tika sagatavot uh, saraksts ar konkrētām darbībām, uh, kuru ieviešana ir izklāstīta ziņojumām. Viena no galvenajām darbībām ir Eiropas Savienības dialogs, kur komisija uzsākusi ar dalībvalstīm, pilsonisko sabiedrību, lai vērstos pret uh, naida runu tiešsaistē. Tāpat ir sarunas uzsāktas ar IT uzņēmumiem, lai vērstos pret Eh, naida runu internetā. Eh, IT uzņēmumi Google, Twitter, Microsoft eh, piekrita vērsties pret šādu naida runu. Un šie uzņēmumi piekrita izņemt nelegālas naidarunas eh, tieši saistē eh, vēlākais 24 stundu laikā. Mums ir eh, jāpieliek pūliņi strādāt gan online, gan offline. Internets nedrīkst būt vieta, kur tiek izplatīta naidaruna vai aicinājums uz vardarbību. Tas uh, nozīmē, ka ir vajadzīgs atbalsts no eh, tiesību sargājošiem spēkiem, atbalsts no iespējamiem upuriem. Tāpat eh, IT uzņēmumi ir lūdzī, eh, tiek lūgti uzņemties savu daļu darba. Naida runa nenozīmē runas brīvību veidojot pasākumus, lai vērstos pret eh, ksenofobiju, pret rasismu un lai nepieļautu toksismu klimatu, kur eh, kāds eh, varētu tikt izplatīts iedzīvotu vidū un vēršoties pret bēgļiem un migrantiem Aizskārumi pret bēgļiem un migrantiem ir bijuši vērojami vairākās eh, dalībvalstīs. Tā, eh, tāpat arī vēršanās pret musulmaņu kopienu. Cī, vēršanās pret rasismu un ksenofobiju, tam ir jābūt mūsu prioritātei, ir nepieciešami mūsu visu pūliņi. Likumi ir labi tik tālu, cik tālu tie tiek īstenoti praksēm ir uzsāktā antirasisma anti, e, intergrupas veidošana, kā arī labās prakses apmaiņa, e, veidojot antirasismu politiku, apvienojot dalībvalstis, pilsonisko sabiedrību un citas starptautiskās organizācijas. Un es gribētu uzsvērt e, vairāku aģentūru īstenoto pozitīvo lomu Tāpat šim nolūkam eh, ir paredzētas eh, finansējuma veidošanas akcijas. Komisijas paketi par labāku likumdošanu norāda, ka pamattiesība ievērošana ir neatņemama un obligāta daļa no kopīgās novērtējuma procedūras. Starp institūciju vienošanās par labāku likumdošanu arī eh, va, eh, palīdzēs veidot labāku izpratni par pamattiesībām likumdošanas procesā. Eiropas institūcijām ir jāņem vērā harta visās jomās, ne tikai attiecībā uz leģislatīviem pasākumiem. Tas nozīmē eh, vairāk startautiskus nolīgumus. Piemēram, pagājušā gadā mēs esam eh, pieņēmuši vairākas vienošanās startautiskās tiežniecības jomā. Tāpat arī judikatūra rāda, ka mēs eh, nevaram tikai paļauties uz likuma respektēšanu, bet mums ir jānodrošina apzināšanās celšana par pamatiesību aizsargāšanu Eiropas Savienības līmenī. Un šajā kontekstā dātu aizsardzības pakete, eh, nevainības eh, prezumcija, kā arī eh, tai, tiesības uz taisnīgu tiesu ir tikai daži no piemēriem Eiropas Savienības likumdošanas un ir jāseko tam, kā šie notiekumi tiek īstenoti. Ziņojumā ir arī parādīts, kā harta tiek īstenota, kā to ir piemērojušas dalībvalstis. Vēlos pasvītrot to, cik nozīmīgi ir pārkāpuma procedūru piemērošana, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis ievēro pamatiesību hartu, īstenojot Eiropas likumdošanu. Mēs esam 15. gadā uzsākuši 49 pārkāpuma procedūras attiecībā uz sliktu uh, Eiropas kopējās patvēruma eh, sistēmas ieviešanu gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī aina nevienmēr ir optimistiska. Tomēr jāņem vērā tās krīzes, ar kurām ir saskarusies Eiropas Savienība, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs balstām savus likumus un to ieviešanu uz mūsu vērtībām, kā arī pilnībā uh, ievērojam Eiropas pamatiesību hārtu. Nākošais eh, kolokvijas eh, par pamatiesībām notiks 17. Eh, un 18. novembrī. Mediju plurālisms tiks nodrošināts un ir jāņem vērā pamatvērtības, kas tiks, kam ir jātiek ievērotām. Eh, publiskas konsultācijas par kolokviju jau ir uzsāktas no komisijas puses un noritēs līdz 14. jūlijam, un es aicinu ikvienu piedalīties. Eh, tas palīdzēs veidot efektīvas debatas. Jūs esat sirsnīgi aicināti piedalīties eh, šajos kolokvijos un noslēgumā. Es gribētu pieminēt komisijas ziņam secinājumus un norādīt to, cik būtiski ir respektēt pamattiesības un tiesiskumu. Paldies! Thank you very much for... Liels paldies par ļoti interesanto prezentāciju. Tagad došu vārdu Polam Vansasevan aizsākt kungam, un uh, Mārtiņa de Grāvi kungam, kas pārstāva padomas Nīderlandes prezidentūru. Viņi kopīgi vada padomi, padomas depugrupu par pamatiesībām, pilsoņu tiesībām un brīvu cilvēku pārvietošanos. Jūsu kopīgais uh, runas laiks ir aptuveni 15 minūtes. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs uh, kundze. Uh, Sveicināti, godātie klātesošiem. Mēs gribētu pateikties eh, par to, ka aicinājāt mūs eh, uzstāties kā Fremp padomas eh, kopīgos vadītājus, kopīgos priekšsēdētājus. Un mums ir ļoti liels prieks un gods jūs informēt par Nīderlandes prezidentūras panākto pamatiesību jomām. Vispirms eh, sākšu ar eh, nelielu informāciju par otro ikgadējo tiesiskumu dialogu padomē. Itālijas prezidentūras laikā tika pieņemtas, eh, pieņemt padomu secinājumi, kas uzsvēra to, ka ir nepieciešama platforma debatēm padomē par tiesiskumu. Un kā turpināja tam padome rīkoja pirmo ikgadējo tiesiskuma dialogu novembrī pagājušo gadu Luksemburgas prezidentūras laikā. Nīderlandes prezidentūra organizēja otro diskusiju um, raundu vispārējo lietu padomē pirms mēneša. Šī e, tēma bija ļoti svarīga, runājot tieši par Eiropas vērtību aizsargāšanu, iekļaujot e, tiesiskumu un pamatiesības, e, integrējot e, bēgļus un migrantus e, sabiedrībā. Šis ir kā turpinājums e, semināram par šo tēmu Strasbūrā, ko Mm, organizēja prezidentūru sadarbībā ar Eiropas padomi. Šīs diskusijas eh, parādīja to, ka daudz dalībvalsts saskars ar līdzīgiem izaicinājumiem šajā jomā. Integrācijas jautājums, protams, ir nacionāla kompetence, taču tā ir kopīga interese eh, visām valstīm, kad runa ir par eh, šādu kopīgu jautājumu. Turklāt visas dalībvalstis arī ir uzņēmušās vienus un tos pašus starptautiskos standartus. Tajā pašā laikā nav tādas universālas pieejas integrācijai, kas derētu visiem. Tādēļ dalībvalstīm būtu. Tādēļ dalībvalstis dalījās ar paraugu praksi un ieteikumiem šī fóruma ietvaros. Un mēs esam ļoti priecīgi par to, ka paraugu praksi un ieteikumi Dialogu laikā uh, tika minēti un eh, pēc tam tie tika ņemti vērā arī komisijas eh, rīcības plānā par integrāciju. Šī dialogu sagatavošanas kontekstā mēs arī esam guvuši lielu ieguvumu no uh, pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokļiem. Tiesiskuma dialogs uh, tiks izvērtēts uh, padomē pirms uh, gada beigām. Pašreizējā prezidentūra cer, ka e, šie dialogi jau līdz šim ir varējuši diezgan labi parādīt e, to, cik svarīgi ir diskutēt par šo jautājumu regulāri padomē. Es vēlētos arī piebilst e, šajā kontekstā to, kas ir panākts Eiropas Savienības iestāšanās kas, kas ir panākt sakarā ar Eiropas Savienības iestāšanos Eiropas cilvēktiesību konvencijā kā jau uh, tika norādīts, um, 14. Um, aprīlī uh, notika uzklausīšana par šiem jautājumiem un padome ir pilnībā saglabājusi savas apņemšanās uh, turpināt, uh, um, lai noslēgtu veiksmīgi šo pievienošanos uh, Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Mēs esam mūsu prezidentūras laikā progresējuši arī tehniskākos jautājumos, kurus ir izcēlusi Eiropas Savienības tiesa. Un vēl vēlos piebilst arī pāris vārdus par Stambulas konvenciju. Mēs esam veltījuši vairākas sanāksmes šim jautājumam, lai um, progresētu šajā jautājumā. Tagad došu vārdu manam kolēģim līdzpriekšsēdētājam Mārtiņam de, eh, Polam Sasem Van Incel kungam. Paldies! Es vispirms eh, vēlētos pievērst eh, jūsu uzmanību padomas secinājumiem par pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un tāpat arī par vairākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo kontekstu. Vispirms vēlētos eh, jums eh, parādīt eh, šādu grāmatu. Pagabalu izskatās, ka tas varētu būt vienkārši bestselleris, taču patiesībā tā ir grāmata, kas sasaucas ar mums pazīstamas personas justus lipsus vārdu. Un te runa ir par uh, stoiķu attieksmi, kas varbūt ir uh, noderīga pirmkārt jau priekšsēdētāja amatā, bet uh, kopumā mūsdienās um, mēs, protams, redzam daudz atšķirību starp mūsdienām un 16. gadsimtu. Taču principi, kas ir svarīgi, par kuriem mēs šeit runājam, pamatiesības, cilvēktiesības, to nozīme ir kļuvusi aizvien lielāka jau tajā laikā. Tātad runājot par šo hartu, 19. februārī Nīderlandes prezidentūra organizēja ekspertu semināru par um, iekšējās politikas piemērošanu Eiropas, um, runājot par Eiropas savienības pievienošanos um, šai hartai. Runāja par to, kā šo hartu piemērotu. Nacionālās iestādes uh, izstrādājot uh, tiesību aktus. Um, seminārā piedalījās Eiropas Savienības iestādes, dalībvalstis un ies, ieinteresētās puses. Uh, seminārā izkristalizējās vairāk interesanti rezultāti, kas arī atspoguļojas uh, padomis uh, secinājumos, kā piemēram tas, cik ļoti nozīmīgi izvairīties no tā, ka mēs skatām šo hartu tā izolēti. Tā ir jāskat kontekstā, paralēli ar citiem cilvēktiesību ar pamatiesību avotiem. Tāpat arī īpaši uzmanība ir jāpievērš 51. Um, pantam šajā hartā un uh, tiem noteikumiem, kas uh, uh, sasaucas ar um, aptvērumu, kas um, varbūt nav iekļauti attiecīgajās Eiropas cilvēktiesību hartas uh, normās. Tāpat ir rūpīgi jāizvērtē tas, ka uh, komisijai ir jānodrošina nepieciešamais finansējums uh, hartas piemērošanas apmācībām un ir nepieciešama veiksmīga paraugu prakses nodrošināšana, lai šī politika, lai šī rīcība politika tiešām īstenotos arī praksēm. Esam rīkojuši tātad arī vairākus eh, citus eh, diskusiju paneļus, eh, piemēram, kopīgu sanāksmi martā, kurā piedalījās FREMP un COHOM, kā arī pētnieki no Eiropas Savienības finansētiem uh, projektiem no Frame projekta un Eiropas Savienības aģentūras uh, piedalījās uh, šajā sanāksmē. Mēs izstrādājām prezidentūras dokumentu, kur bija dažādi diskusiju jautājumi. Piemēram, par to, kā, kādas nostājas ieņemt un par to, ka jāturpina regulāra viedokļa apmaiņa par uh, šiem jautājumiem, skatot konkrētāk tieši specifiskus konkrētus cilvēktiesību jautājumus, kā piemēram ANO konvencijas eh, īstenošana praksē un cilvēku ar invaliditāti tiesību eh, īstenošanu un ievērošanu. Un visbeidzot, eh, mūsu darbā mēs arī likām lielu akcentu uz to, cik svarīgi ir cīnīties ar uh, rasismu, ksenofobiju un diskrimināciju un uh, visiem citiem um, uh, netolerances veidiem. Šeit uh, aktīvi iesaistījās arī pamatiesība aģentūra FRA. 28. un 29. aprīlī Nīderlandes prezidentūra kopā ar FRA organizēja ceturto sanāksmi darba grupā. Uh, par to, kā uzlabot uh, situāciju un kā piefiksēt tieši naida noziegumus. Um, un arī šajā sanāksmē, protams, nācām klējā vairākiem nozīmīgiem secinājumiem. Noslēgumā vēlos teikt, ka kā prezidentūra mēs uzskatām, ka mēs esam ieguldījuši diezgan daudz darba tajā, lai spērtu konkrētus, konkrētus soļus uh, tajās jomās, kas ir būtisks arī Eiropas parlamentam. Mēs gribētu uzteikt um, lielisko sadarbību, kas ir bijusi ar komisiju un uh, Eiropas parlamentu, kā arī FRA kolēģiem un citām iesaistītajām pusēm. Lielas paldies! Tagad uh, uzklausīsim Matiešu Grūdenu, kas ir um, Eiropas padomes eh, politikas plānošanas eh, nodaļas direktors. Viņš iepazīstinās mūs ar ikgadējo ziņojumu, ko izstrādājas eh, ģenerālsekretārs. Ziņojuma nosaukums ir Demokrātijas, cilvēktiesība un tiesiskuma situācija Eiropā. Paldies! Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, liels paldies par uzaicinājumu, lai iepazīstinātu jūs ar trešo gadskārtējo ziņojumu par demokrātijas un cilvēktiesību situāciju. Vispirms es vēlētos eh, izteikt atbalstam, kas jau izskanēja, proti par progresu un apņemšanos panākt lielāku progresu eh, pamatiesību jautājumā un Eiropas pienošanos Stambuls eh, konvencijā. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs process ne tikai padomu no tā iegūst, bet no tā iegūst Eiropas Savienība kopumā. Mums ir ļoti pozitīvi rezultāti, ļoti ātri tika parakstīts papildu protokols eh, par cīņu pret terorismu un cīņu pret ārvalstu karotājiem. Es domāju, ka nevajadzētu aizmirst par to, ka pamatiesība aizsargāšana nozīmē arī, ka mēs eh, vēršamies pret tiem, kas vēl šīs tiesības iznīcināt. Eiropas padoma. Kāpēc tā gatavo šādu gadskārtēju ziņojumu? Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka tas ir starpvaldību mehānisms, kurā iesaistās 47 Eiropas valsts, tā skaitā visas 28 Eiropas Savienības dalībās, kuras eh, pievienojas eh, normu un standārtu sistēmai, kas nosaka pamatiesību darbību, un lielākā daļa šo standārtu ir juridiski saistoši. Tad, kad rodas jautājumi par šo standārtu izpildīšanu, un šādi jautājumi bieži vien parādās, tad mēs skatām šos jautājumus nevis politiskās sarunās, bet to izvērtē uzraudzības mehānisms, neatkarīgu ekspertu uh, iestādes, kā arī uh, Eiropas padomas cilvēktiesība tiesa. Es domāju, ka tas ir jāpasaka kā ievada informācija. Ziņojumam kā tādam ir vairāk mērķi, nu jāsaka, ka tas ir tā kā Šveicis nazīts. Vispirms mēs vēlamies attīstīt metodoloģiju, kas ļautu izvērtēt uh, tos spēcīgos un vājos punktus, kāda ir dalībvalstu valdībām, lai nodrošinātu demokrātisku drošību. Tātad nodrošināt, ka pārbaudas sistēmas darbojas pienācīgi dalībvalstīs. valstīs. Mēs izmantojam standartus un normas, kā arī uzraudzības eh, rezultātus, kurus es jau pieminēju iepriekš. Ziņojumā mēs detalizēti izklāstām, kas dalībvalstīm būtu jādara, bet tieši tāpat arī, kas nebūtu jādara, lai nodrošinātu efektīvu, neatkarīgu un objektīvu tiesu sistēmu, brīvus neatkarīgus mēdījus, kā arī eh, spēcīgu ietekmīgu pilsonisko sabiedrību darboties spējīgs demokrātiskas institūcijas un visbeidzot iekļaujošu sabiedrību, eh, tātad novēršot iekšējo spriedzi un arī draudus no ārpuses. Šī metodoloģija ir uh, atsevišķs instruments, um, mēs labprāt to piedāvāt arī citiem, lai tātad izvērtētu situāciju noteiktā valstī vai arī valstu grupā, tad tik vienā no šīm jomām, kuras es pieminēju, jo es domāju, ka tas ir lielisks objektīvs veids, kā izvērtēt un identificēt problēmas un trūkums. Otrs mērķis šim ziņojumam, protams, ir identificēt problēmas, bet ne tikai to, bet arī izvērtēt, kādu, kāda ir šo problēmu mērogi. Tātad tam mums ir īpaša metodoloģija, 5 pīlāri, 23 parametri un gandrīz 200 uh, kritēriju. Mums ir izdevies tos ne tikai, mums ir izdevies tos arī kvantificēt. Tātad viss šīs tendences, kas parādās. Un šī kvantitatīvā izvērtēšana ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs sagrupētu pēc svarīguma un sagatavotu arī pasākums, kas jāīsteno. Runājot par rezultātiem, es negrasos tagad jūs detalizēti izklāstīt ar eh, visu šo ziņojumu. Es domāju, ka jūs to, ar to varat iepazīties. Uh, Trīs galvenie secinājumi, ko varam izdarīt. Vispirms situācija ir satraucoša attiecībā uz visiem šiem te pieciem pīlāriem - tiesu var, mediju, un jāsaka, ka tendence drīzāk iet negatīvā virzienā. Es domāju, ka tas ir ļoti satraucošs secinājums. Otrakārt, problēmas ir eh, daudz plašāk geogrāfiski pārstāvētas nekā varētu domāt. Tātad nav Uh, runa par dažiem parastajiem vainīgajiem, jeb grēkāšiem. Protams, ka šīs problēmas arī nav ar vienlīdzīgu apjomu, bet mēs uh, redzam arī, ka uh, tiek vājināti mūsu mehānismi, kas palīdz aizsargāt pamattiesības un vērtības, tā skaitā arī dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un trešais secinājums ir tāds, ka daudzas no šīm problēmām, grūtībām, par kurām saņemam ziņas, nevar skaidrot ar kaut kādām pārējas grūtībām, pieredzes trūkumu un tā tālāk. Daudzos gadījumos eh, var runāt par apzinātu Uh, politiku, kuras mērķis ir apiet uh, juridiski saistošos standārus, kādus izstrādājusi Eiropas padome. Es jau teicu, ka detalizēti neiepazīstināšu ar visu šo ziņojumu, bet uh, varbūt neliels ieskats ilustrācijai tātad par vārdu brīvību, piemēram. Mēs zinām, ka gandrīz puse dalībās neizpilda priekšnoteikums, tātad neaizsargā um, žurnālistus no draudiem 16 dalībvalstīs nav, 16 valstīs nav aizsardzība žurnālistiem pret ļaunprātīgu likumdošanas izmantošanu. Piemēram, tiek izmantot goda aizskaršanas, ja pret terorismu likumdošanu, vēršoties pret žurnālistiem. Mēs arī secinājām, ka ir uh, grūtības vairākās valstīs ar mediju darbību, un kas attiecas uz plurālismu, tad 26 dalībvalstīs valstīs no nu, 34, par kurām mums ir ziņas, ir trūkumi arī šajā jomā. Tas mums parāda, cik lielā mērā rezultāti ir satraucoši. Noslēgumā, kā jau es vēlējos, es vēlējos teikt, ka mēs piedāvājam arī pasākums, kas būtu jāris, jāīsteno. No Bieži vien tas ir jādara dalībvalstu līmenī, tātad tās ir rekomendācijas, kas ir adresētas dalībvalstīm, un mēs piedāvājam dažādas sadarbības programmas, kuras bieži vien atbalsta arī Eiropas Savienība. Ir virkne specifisku priekšlikumu. Mēs sagatavojam jaunus mehānismus, lai aizsargātu cilvēktiesību aizstāvus, jo uz viņiem tiek izdarīts spiediens vairākās Eiropas padomas dalībvalstīs. valstīs Un mūsu mērķis ir sagatavot kodificētus standārtus par masveidu uzraudzīšanu un arī, lai varētu izvērtēt tiesu sistēmas uh, efektivitāti un neatkarību, kas ir problēma vairākās dalībvalstīs. Un visbeidzot, vēlējos um, sniegt varbūt svarīgāko politisko signālu, kāds ir ģenerālsekretāram sagatavojot šo ziņojumu. Proti, uh, demokrātijas, cilvēku tiesību uh, un likuma varas uh, situāciju. Tas ir saistīts arī ar drošību. Mēs vēlējāmies uzsvērt to, cik svarīgi ir nodrošināt pienācīgi funkcionējošas institūcijas, demokrātisko pārbaužu sistēmu, lai garantētu ilgtspējīgu drošību mūsu valstīs, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo kontekstu, ko negrasos aprakstīt, jo to jau izdarīja kolēģis, proti šajā situācijā, kur mēs piedzīvojam um, tendences izmaiņas, mēs ejam tādas um, nedrošības virzienā, un to bieži vien izmanto tie, kas vēlas no tā gūt politisku labumu, un bieži vien argumentē, ka vienīgais veids, kā to panākt, ir jebkā reaģēt un nodrošināt garantēt drošību pilsoņiem, ir atteikties no šiem uh, standartiem demokrātijas un likuma varas jomā, un mēs ar šo ziņojumu sūtam pretējo signālu. Apējot šos standarts, par kuriem esam kopīgi vienojušies, mēs nevarēsim strādāt kopā, tātad mums ir jāpaliek pie šiem standartiem un mums ir jārod efektīvs risinājums, kas ļaus eh, tik tiešām reaģēt uz drošības trūkumu, ko šobrīd izjūt pilsoņi. Lielas paldies! Lielas paldies! Un pēdējā prezentācija šajā paneļdiskusijā ar to nāks klajā eh, Olivier de Šuter kungs. Viņš ir Levens Katoļu universitātes profesors Beļģijā, un viņš ir darbojies arī kā koordinators Eiropas Savienības tīklā neatkarīgiem ekspertiem par cilvēktiesību jautājumiem un tāpat arī Zinātniskajā komitejā pamatiesība aģentūrā. Viņš runās par to, kā tiek īstenota Eiropas parlamenta 8. septembra pagājušā gada 8. septembra rezolūciju par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā. Tātad pēc Lība komitejas lūguma. Lūdzu, profesor Dešuterkungs, jums vārds. Thank you, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vai jāsaka komitejas vicepriekšsēdētāji. Ar lielu prieku uzstājošajā komitejā un uh, atzīmējuši, ka praktiski pirms desmit gadiem, 2006. gada septembrī, es uzstājos šajā pat komitejā ar gadu pārskatu par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā, ko bija sagatavojis Eiropas Savienības neatkarīgo ekspertu tīkls. Jūs varbūt atcerties, ka šāda ekspertu grupa tika izveidota pēc komisijas iniciatīvas 2002. gadā, balstoties uz prasību no Eiropas parlamenta puses. Šāda ekspertu grupa bija jāizveido, lai varētu izmantot neatkarīgo juristu pieredzi, gatavojot gadu pārskatu par situāciju pamatiesību jomā Eiropas Savienībā. Eh, pētījums, uz ko mēs atsaucamies, kas tiks sagatavots pēc Lībe komitejas prasības, atspoguļoja vispārīgo pamattiesību aizsargāšanas veidu Eiropas Savienībā. Un balstoties uz paveikto darbu no 2002. līdz 2007. gadam, kā arī Eh, balstoties uz eh, komisijas 2003. gada 15. oktobra paziņojumu, tiek sākotnēji piedāvāts eh, pieprasīt no pamatiesību aģentūras gadu pārskatu, kas attiektos ne tikai uz pamatiesību piemērošanu Eiropas Savienības likumdošanas izpratnē, bet arī situācija ar pamatiesībām ārpus Eiropas Savienības. Um, Eiropas Savienības Eiropas komisijas, u, Eiropas komisija un parlaments varēja izpildīt pienākumu saskaņā ar 7. pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību, lai varētu garantēt objektīvu, neselektīvu izvērtējumu situācija dalībvalstīs, kā arī nodrošināt to, ka Eiropas Savienības eh, pilnvars tiek īstenot savstarpējas uzticības gaisotnē, balstoties uz pamattiesību ievērošanu un veidojot tiesiskumu brīvības un drošības telpu. Ir norādīti trīs izaicinājumi un trīs vislielākās priekšrocības. Pirmkārt, nodrošināt lielāku paļaušanos uz Eiropas padomus un apvienoto nāciju standartiem. Lai varētu nodrošināt standartu atbilstību Eiropas Eh, padomes standartiem ar Eiropas Savienības likumdošanu. Eh, ar, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski sociālo tiesību jomā. Eiropas Savienība ir apņēmusies veidot sociālo tiesību pīlāru, tas varētu būt kā sākuma punkts Eiropas sociālās kārtas pārskatīšanai, kas jau ir daļa no Eiropas Savienības uh, akī šajā jomā. Šādas sociālās pamatiesības ir jāuzskata kā pamatiesības vispārīgi atzītas Eiropas Savienības likumdošanā, papildus tām, kas ir iekļautas pamatiesību hartā. Pārskatītās hartas uh, principi varētu ņemt vērā šīs struktūras pieņemtos lēmumus. Pamatiesība aģentūra būtu ideālā vieta rezultātu uzkrāšanai un šādas informācijas apstrādēji, lai komisija un parlaments varētu paļauties uz neapstrīdamu informācijas savotu un sniegt savu devumu, lai nodrošinātu atbilstību uh, Eh, līguma otrajam pantam. Tas stiprinātu konstatējums, ko veic šī aģentūra, un palīdzētu tos iestrādāt 7. līguma pantā paredzētajās procedūrās. Otrā priekšrocība š, ir tāda, ka šādā situācijā būtu iespējams starp valstu salīdzinājums eh, pamatiesību situācijai. Tas būtu ārkārtīgi noderīgi, lai varētu veidot proaktīvu pamatiesību politiku, kā arī, lai identificētu mm, kompetences, ko varētu izmantot Eiropas Savienību, lai stiprinātu savstarpēju uzticību 28 dalībvalstīs. Šī nav jauna ideja. Jau 2003. gada oktobra pa, eh, paziņojumā komisija pieturējās pie viedokļa, ka uzkrātā informācija dotu iespēju eh, konstatēt trūkumus un anomālijas pamatiesībās kā arī pārkāpumus vai pārkāpumu riskus, kas ietilptu līguma 7. panta izpratnē. Tādā veidā būtu iespējams rast risinājums, lai koriģētu eh, konstatētos trūkumus. Monitorings būtu galvenokārt ar preventīvu lomu, kā arī eh, ziņot institūcijām pār tendencēm, par novirzi no standartiem. Kopumā pamatiesība hartā un citi teksti var teikt uzskatīti kā robežas nosakoši, bet tos var uzskatīt arī kā pilnvaras piešķiroši Eiropas Savienībai ir pamatiesība rīki, bet nav pamatiesība politikas, un šim nolūkam mums ir jāskata pamatiesības ne tikai kā atsevišķas darbības aizliedzošas, bet arī stimulējošas, vadot politikas iniciatīvas, kā arī sarunu vešanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm eh, padomē. Pamatiesību aģentūras gada pārskats par pamatiesību situāciju tiesiskumu un demokrātiju Eiropas Savienībā varētu būt kā sākuma punkts ar nosacījumu, ka tas uzsāk politikas veidošanas ciklu. Tas būtu pamats, uz kur komisijas un parlaments līguma 7. panta izpratnē var rīkot debatas, un tas nozīmē, ka no šī ziņojuma komisija var vadīties, lai identificētu potenciālās iniciatīvas. It īpaši ņemot vērā līgumos norādīto. Un visbeidzot, Tas dot iespēju apvienot juridisku analīzi ar sociālo zinātņu empīriskajiem pētījumiem par situāciju pamatiesību jomā. Pam gatavojot ziņojumus, pamatiesība aģentūra varētu eh, saistīt uzkrāto informāciju ar rādītāju kopumu un saskaņot politikas, kas ir paredzētas pamatiesību īstenošanai un sasniegtos rezultātus. Tas varētu nozīmēt kvantitatīvus pētījumus, kvalitatīvus pētījumus, mēdīju monitorēšanu, eh, ne tikai vienkārši izvērtējot attīstību juridiskajā sfērā, bet arī to, kas notiek uz vietas un kāda ir uztvere par pamatiesību pārkāpumiem no iedzīvotāju puses Tādējādi pamatiesība aģentūra varētu papildināt citu uh, struktūru veikto šajā jomā. Protams, uh, jāapzinās, uh, cik, siš, cik šis uzdevums var būt sarežģīts, kāda Eiropas komisija, parlaments, pamatiesība aģentūra gatavo atsevišķus ziņojumus uztur eh, ikgadēju dialogu ar padomu par tiesiskumu. Mēs gribētu veidot vienu pašu politikas ciklu, kas būtu balstīts uz objektīvu uh, informāciju, kas ir uzkrāta no dalību valstīm. Atsevišķas problēmas pastāv uz, eh, par to, kā Eh, kādi eh, jēdzieni nav pietiekami skaidri, eh, kas ir labāk definējumi, un es domāju, ka šāda mm, cilvēktiesību politikas cikla veidošana ir vislabākā, ņemot vērā pēdējo gadu attīstību tiesiskuma situācija Ungārijā, Polijā solidaritātes krišanos starp Eiropas Savienības dalību valstīm, tā saucamo bēgļu krīzi, e, progresu trūkumu nediskriminācijas e, darba kārtībā. Visi šie ir simptomi dziļākai problēmai, kas ir Eiropas Savienības nespēja atrast savu ceļu ārā no krīzes, eh, balstoties uz savām vērtībām. Eiropas parlamentam ir ārkārtīgi nozīmīga loma, lai atgādinātu Eiropas Savienībai uzturēt savus dotos solījumus un veidot iekšējo tirku, kas ir apvienots ar brīvības tiesiskuma un tiesību savienību. Paldies, un tagad eh, es došu vārdu deputātiem, kuri vēlas izteikties. Pirmais runātājs ir deputāts Nāgī. So I... Lies paldies! Gribētu pateikties jums par uh, vēstījumu, par informāciju šajā pirmajā sarunu panelī. Es vēlētos uh, minēt pāris lietas. Uh, pirmkārt, vēlētos uzsvērt Eiropas padomas lomu. Kā agrākais Eiropas padomas loceklis, es ļoti labi saprotu to, cik eh, liela loma ir šai organizācijai, un es gribētu atbalstīt eh, šīs organizācijas izstrādāto rezolūciju pieņemšanu un eh, ievērošanu. Un ir arī jautājumi, ko es gribētu minēt eh, saistībā ar eh, komisāru kunga vēstījumu. Jā, es piekrītu, ka ir bažas, eh, ir bailes, ir draudi, ar kuriem saskaramies gan reāli draudi, gan arī iedomāti draudi. Es domāju, ka mums būtu jākliedē šie draudi. Ir ļoti svarīgi parādīt sabiedrībai, parādīt pilsoņiem, ka mēs varam rēģēt uz viņu bažām, kliedēt šos draudus, kliedēt bažas. Nodrošinot uh, pienācīgu atbildi uz šīm problēmām. Un runa ir ne tikai par tādiem vairākuma draudiem, bet arī par mazākuma draudiem. Varbūt ir nedaudz populistiski runāt par um, minoritārajiem draudiem, bet es domāju, ka ja mēs neņemsim vērā mazākuma draudus, tad uh, mēs pilnīgi noteikti būsim populisti. Paldies! Tagad dod vārdu Sagalkungam. Paldies, um, priekšsādētājs kundze. Atceros, um, ka ziņojumā par sastopu antu mēs uh, runājām par uh, cilvēktiesībām un par uh, personu, personu ar invaliditāti tiesībām. Un um, Runājam arī par kulturālo un lingvistisko dialogu. Arī ziņojumā ir teikts, ziņojumā par šiem jautājumiem runāts. Ļoti svarīgi runāt par migrantu tiesībām un svarīgi runāt arī par eh, seksuālo minoritāšu tiesībām. Bet ir nepieciešams vairāk datu, lai tiešām varētu analizēt reālo situāciju, kāda ir diskriminācijas eh, pakāpe. Ne visas dalībvalstis eh, ir gatavas lai tos iesniegt. Es pat nerunāju par tām valstīm, kurām ir noteikumi, kurām ir likumi, kas iegrožo minoritātes eh, vai ir kādi noteikumi, kas eh, uzspiež kādu noteiktu eh, rīcības modeli. Es ļoti labi redzu to, kas notiek daudzās valstīs, tostarp Francijā, Lietuvā. Ja jums ir kādi jautājumi, uzdodiet tos, es gari nerunāšu, jo nav laika, detaļās neiedziļināšos. Taču es eh, ceru un sagaidu to, ka šis jaunais mehānisms pēc iespējas nopietnāk eh, atbildēs eh, uz tām bažām, kas ir saistītas ar minoritāšu situāciju daudzās valstīs. Šie cilvēki nav ieradušies tur vakardien, tie jau ļoti sen tur dzīvo. Un Un es nezinu, kā tā pieklājīgāk to pateikt. Nav skaidrs, kāpēc dažas dalībvalstis negrib uh, vispār atcerēties to, ko solījušas Kopenhāgenes kritērijos par demokrātiju un cilvēktiesībām attiecībā arī uz šīm minoritātēm. Paldies! Tagad vārds Jurika kungam. Paldies! Um, priekšsēdētājs kundze. Tas, ka Timermana kungs eh, nav ieradies eh, šodien mūsu sanāksmē, par kaut ko liecina. Tas liecina par eh, stāvokli publiskajās debatēs par šiem jautājumiem. Ja Timermana kungs izvēlas uh, viņa politiskās pārstāvniecības jautājumu tā vietā, lai izvēlētos viņa atbildības jautājumu risināšanu mūsu sanāksmē, nu tad tas atspoguļo viņa pašreizējo politiku. Varbūt runa ir par izvēlēm, kas drīzāk ir saistītas ar tādu dekoratīvu funkciju pildīšanu, nevis būtību. Katrā ziņā te runiet par tādiem diezgan um, uh, kategoriskiem apgalvojumiem - bailes, naids, uh, toksisks naratīvs. Te runiet par tādu izslēdzošu diskursu, kas izslēdz miljoniem eiropiešu, un tas liedz nopietni debatēt par migrāciju. Mums ir jārunā par uh, tolerances trūkumu praksē. Mēs saskaramies ar klusēšanu pat tad, kad uh, līgumi liek mums rīkoties. Aizvien vairāk informācijas saņemam no dažādiem institūtiem par uh, kristiešu vajāšanu un naidu pret kristiešiem. Mums ir aizvien vairāk informācijas par to, par uh, kristiešu vajāšanu migrantu un bēgļu centros. Parlamentā ir rezolūcija priekšlikuma par šiem jautājumiem, bet vai kas tiek darīts? Tāpat uh, Austrumu baznīcu padomu ir, ir informējusi par to, ka nav nekādas informācijas uh, par uh, konkrētiem pasākumiem, kas tiktu veikti. Kā tikko teica Sangarkungs, kas uh, runāja par šiem jautājumiem, ja kāda iestāde pārstāv divu kategoriju cilvēkus vienlaikus, proti etniskās un reliģio, reliģiskās minoritātes, kas ir Austrumu baznīcas padome. Tad, ja šī iestāde nāk klajā ar kādu apgalvojumu, tad Eiropas Savienības iestādēm, kam ir jāveic dialogs ar, ar uh, reliģiskajām iestādēm, uh, tas ir ierakstīts līgumos, tad vismaz būtu jāpārbauda šī informācija, tad vismaz būtu jāizrāda kāda interese par šo informāciju. Taču mēs redzam, ka pretēji tam ideoloģiskajā diskursā, kas izslēdz miljoniem cilvēku šobrīd, mēs uh, par to nerunājam. Mēs vienkārši ignorējam šos jautājumus. Uh, nav bijis neviens vārds vispār bilsts par naidu pret kristiešiem. Un dažkārt mēs pat uh, nepiefiksējam faktus, nemaz nerunājot par kādu viedokli. Es tiešām uh, turpinu cerēt, uh, Um, ja būtu Timerman kungs ieradies, tas būtu varējis uzdot jautājumu par uh, Eiropas komisijas nelegālajām darbībām, kas uh, parakstās uh, zem darbībām, kas tiek veikts pret manu valsti. To ir apstri uh, apstrīdējuši arī mūsu parlamenta um, juridiskie dienesti. Nu, varbūt ne šajā kontekstā, bet uh, kopumā. Uh, Jebkurā gadījumā politiskā atbildība ir ļoti grūti īstenojama praksē. Ja mūsu diskusijas tiek uzskatītas tikai par tādu viedokļu apmaiņu, nevis par konkrētiem jautājumiem un konkrētām atbildēm, kuras būtu jāsniedz atbildīgajām, atbildīgajām iestādēm, kas būtu tātad jāatbild politisko grupu pārstāvjiem. Man tiešām ļoti žēl par to. Un es arī ceru, ka šajā komitejā uh, turpmāk tomēr varēsim diskutēt arī ar Timermanu kungu personiski. Paldies! Tagad došu vārdu Sofijai Infantei. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Saka, Tīveldes kundze. Eh, paldies eh, par doto vārdu, paldies eh, par informāciju, ar kuru mūs iepazīstinājāt. Atceros, ka jau runājām par to kontekstā, kas ļāva mums nonākt pie negaidītiem rezultātiem. Man būtu tikai viens jautājums. Es piekrītu jums Es domāju, ka šī komiteja šobrīd, eh, protams, strādā pie priekšlikuma izstrādes eh, uzraudzības sistēmai par to, kā Eiropas saimnības dalībvalsts un iestādes eh, īsteno pamatiesības demokrātiju un tiesiskumu. Es nezinu, vai jūs esat iepazinušies ar šo ziņojumu vai par to būtu kādi komentāri. Uh, Otrkārt, man cik Mariljo kungs ar Tim, Timermanu un citu kolēģu atbalstu, un žēl, ka Timermana kungs nav varējis ierasties, ir runājis par šiem jautājumiem, un es tiešām gribētu aicināt Timermanu kungu biežāk ierasties mūsu komitejā. Mēs ļoti bieži runājam par šādiem jautājumiem un diskutējam ar uh, komisijas eh, pārstāvjiem. Es domāju, būtu liederīgi, ja viņš regulārāk ierastos. Man ir vairāk jautājumi, bet uh, mēs tikai nu pat saņēmām ziņojumu, tādēļ nav bijis laika tajā ieskatīt. Taču uzklausot jūsu sacīto un uh, skatot uh, ziņojuma satura rādītāju un paturot prātā to ziņojumus, kurus esam saņēmuši iepriekšējos gados, uh, Es uh, uzskatu, ka ir plaisa starp to, ko mēs uh, uh, redzam šeit klātienē, uzklausīšanā un to, ko mēs varam izlasīt ziņojumā. Jo uh, tie ir teorētiski, katras komisijas sasaukums ir pamatiesību, um, pamatiesību čempions, taču Realitātē tas nevienmēr tā notiek. Nevienmēr pilnībā un adekvāti tiek ņemti vērā šie jautājumi. Piemēram, ir bijušas eh, debatas par eh, privātuma vairogu un par priekšlikumiem, kas ir saistīti ar eh, cīņu pret terorismu. Un runājot par privātumu, es personiski uzskatu, ka komisija pilnībā neņem vērā esošo judikatūru, kas um, saistīta ar pamatiesību hartu. Ir daudz trūkumi, daudzas, daudz uh, vakuma šajā jomā. Un šīs ir ļoti sensitīvas uh, politikas jomas. Kādēļ komisija ik reizi atkārto uh, Vai nu, mums nebija laika pievērsties šiem jautājumiem? Es arī piefiksēju, ka tad, kad mēs iesniedzam rakstiskus parlamentu jautājumus vai sūtām vēstules komisijai un sevišķi saistībā ar uh, pamattiesībām, visbiežāk mēs nesaņemam atbildīm, kad mēs uh, um, nedaudz paskubinām komisiju, joprojām nav nekādas atbildes. Un tas viss rada iespēju, ka komisija nav sevišķi noskaņota sadarboties šajos jautājumos. Man ir ļoti konkrēts piemērs. Mēs satraucāmies par uh, atkārtotiem mēģinājumiem Lietuvā iesniegt uh, pret LGTB likumus uh, kā arī pretpropagandas likumu, kas tagad tiek uh, piemērots. Un mēs esam nobežījušies par to, kā tad tas tiek, uh, kā tad tas īstenojas praksē. Taču šobrīd mēs joprojām nesam saņēmuši komisijas secinājumus par šo problēmu. Tas ir diezgan satriecoši. Ko tad komisija grasās darīt, lai uzlabotu pirmkārt jau savus rezultātus pamatiesību jomā. Būtu labi, ja tā būtu nedaudz drosmīgāka tomēr. Jūtos diezgan nepatīkami, ka man atkal ir jāvēršas pie Fonseka Mariljo kunga, kuram vienmēr jāuzklausa mana kritika. Sanāk, ka jūsu pašu pamatiesības tiek pārkāptas, jo jums regulāri jāsaskars ar manām dusmām. Uh, Bet uh, es tiešām domāju, ka mums būtu jārunā ar pašu Timermanu kungu personiski. Katrā ziņā labprāt uzklausīšu arī jūsu atbildes. Uh, yes, no, uh, uh, bardzo proszę, pan Karski. Tagad vārds Karskungam. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni e, Państwo. Lielas paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Mēs bieži vien saskaramies ar situāciju, kad Eiropas Savienības uh, īstenotie pasākumi vai likumdošanas saturs noteiktā jomā noved pie cilvēku tiesību pārkāpumiem. Ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās. Mēs saskaramies ar situācijām, kad Eiropas iestādes pārkāp cilvēktiesības un to pieļauj Eiropas institūcijas. Tas notiek ārpus Eiropas Savienības. Mēs jau runājām par šiem ārvalstu cīnītājiem, bet bieži vien runa, par, runa ir par Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un pārkāpj eh, strādājošo tiesības. Mēs arī saskaramies ar tādiem gadījumiem, ka Dažas dalībvalstis eksportē privātus militārus pakalpojumus uz trešām valstīm. Un bieži vien tas notiek pārkāpjot cilvēktiesības un arī starptautisko likumdošanu. Bieži vien ir arī atskaitīšanās trūkums un atbildības trūkums no to cilvēku puses, kas tā rīkojas jo valstis, kurās viņi darbojas, viņiem tiek piešķīta imunitāte. Šie uzņēmumi ir reģistrēti Eiropas dalībvalstīs, un dalībvalsts nav ieinteresēts tajā, lai uh, kaut kādā veidā vajātu šos uzņēmumus. Vienlaikus mēs saskaramies arī ar atšķirīgu likumdošanu Eiropas Savienības iekšēnē. Pakalpojumu direktīva izslēdz Um, teiksim, militāros pasākums. Mēs nezinām, kāpēc šāds izņēmums ir ticis ieviests. Bieži, iespējams, ka to ir panākuši lobby, mēs nezinām, kā tas ir noticis, bet tā nu tas ir. Vienlaikus Eiropas Savienības ārējās rīcības dienests un Eiropas komisija cenšas vērsties pret ANO pasākumiem, kas eh, vēlas izbeigt šo te nelikumīgo uzņēmumu darbību, jo īpaši arī militārajā jomā. Eiropas Savienības pārstāvji bieži vien ļoti agresīvā veidā iestājas par status quo saglabāšanu. Proti, ka Eiropā nodibinātie uzņēmumi var turpināt rīkoties pārkāpjot cilvēku tiesības un pamatiesības. Ir kāds dokuments, um, kas, diemžēl, nav juridiski saistošs, tāpēc es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams uh, juridiski saistošs dokuments. Es domāju, ka mums ir jāraugās uzmanīgi ne tikai uz to, kas notiek Eiropas Savienības iekšienē, bet rūpīgi jāparaugās arī uz to, ko Eiropas Savienība dara trešās valstīs, jo mēs nevēlamies piedzīvot cilvēktiesību pārkāpumus, eh, kurus īsteno Eiropas Savienībā nodibinātu uzņēmumu. Paldies! Paldies! Vēl divi deputāti vēlas izteikties. Tagad vārds Skripeka kungam lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Man būtu jautājums eh, Grudenkungam. Liels paldies par jūsu ievadrunu. Jūs runājat par šo eh, kategorizēšanu eh, pamattiesībā. Nu, piemēram, naida kurināšana. Es domāju, ka jūs saprotat, ka tā ir ārkārtīgi sarežģīta joma jo viena cilvēka izteikta naida kurināšana ir cita cilvēka vārda brīvība, un tas ir jārespektē. Eiropas padome ir paveikusi lielisku darbu nodrošinot eh, reliģisko brīvību dalībvalstīs, aicinot um, ievērot visus principus. Vai jūs varat garantēt, ka Eiropas Savienībā reliģiskā brīvība un vārdu brīvība tiks ievērot uh, tikmēr, kamēr tiek sagatavot šie ziņojumi. Piemēram, atsevišķi uh, kristieši vai baznīcas ir apdraudētas tikai tāpēc, ka pauž savu ticību, savu viedokli un īsteno savu praksi. Kā jūs varat izlemt? ka man, uh, mans teiktais, piemēram, ir naida kurināšana kā jūs varat nošķirt brīvību nepiekrist kādam, piemēram, par seksuālo ētiku. Nu, man, piemēram, ir tiesības iebilst uh, citiem, kur ir par citādu praksi, vai ne tā? Un ja es aizskaru uh, vienus vai pārkāpju uh, likumdošanu, protams, ka es tikšu krimināli vajāts, bet vai tas attiecas arī uz homoseksualitāti, man nav jāpiekrīt šādai praksei. Uh, Es domāju, ka mums ir jāsaglabā brīvība paust atšķirīgus viedokļus. Ikvienam kristietim ir tiesības paust savu viedokli par, arī par seksuālajām minoritātēm. Es domāju, ka Eiropas Savienībai te nekas nebūtu sakāms likumdošanas jomā. Naida kurināšanas likumdošanas praksa tika aizsākta pēc kara Krievijā, jo tur tika apkarots viss, kas nebija komunistisks. Es nāku no šādas te postkomunistiskas valsts un esmu to piedzīvojis. Tāpēc es domāju, mums nevajadzētu kurināt naidu, bet mums nevajadzētu arī to sodīt. Ik viens var pateikt, mums nepatīk fanātiskas reliģiskas runas, bet mēs nedrīkstam sodīt cilvēkus par šādu viedokļu paušanu. Man nepatīk radikāls islāms uh, vai sektas, bet vai man tāpēc vajadzētu klusēt par šādu praksi? kur ir robeža starp ISIS cīnītājiem, kas kaut ko dara, un viņu pausto naidu pret kristiešiem. Tātad, sekojot tam, kas tiek izteikts sociālajos mēdījos, un ja mēs vēršamies pret šiem cilvēkiem par viņu uh, viedokli, kurām šeit ir autoritāte to darīt, un kas attiecas uz Latviju, kā pieminēja Safija Tvelda, Latvijai ir tiesības uh, neizplatīt šādu praksi, saka runātājs, tieši tādā pašā veidā, kā Krievijai ir tiesības um, neatbalstīt abortus. Mēs varam to uzskatīt par naidu kurināšanu, un mēs pat varam nākt klajā ar priekšlikumu vērsties pret to. Paldies! Paldies! Un tagad vārds eh, noslēgumā Marijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, turpināšu grieķiski, ja drīkst. Man būtu jautājums par pamatiesību īstenošanu Eiropas Savienībā. Ko īsteno Trojka un Eirogrupa? Trojka ir orgāns, kas tīri institucionāli nepastāv, bet praksē darbojas. Tas sastāvā ir Eiropas komisijas, Eiropas centrālās bankas un starptautiskā valūtas fonda pārstāvi. Viņi pieņem ļoti svarīgus lēmumus ne tikai Grieķijas nākotnē, bet arī attiecībā uz Portugālu un Kipru. Un šie lēmumi, tieši tāpat kā Eirogrupas lēmumi, un tāpat kā dažādu starptautisko institūciju pārstāvi, kas pieņem lēmumus par um, finansējumu piešķiršanu Grieķijai vai citām valstīm, kas ir šajā palīdzības programmā. Tātad šie lēmumi tiek pieņemti kā izpratnes memorāns. Un šie memorandi, kas tiek uzspiesti valdībai, jo mēs zinām, ka ja valdība nepiekrīt šim memorandam, tad gluži vienkārši nesaņem finansiālu atbalstu. Šie sapratnes memorandi, kur valdībā ir jāparaksta, iekļauj ļoti skaidrs apņemšanās no dalībvalstu puses, un tas izraisa arī pavisam konkrētas sekas, rezultātus, kas pārkāpj tiesības. Piemēram, ir pasākumi, kas pārāda samazināt pensijas, bet pensijas ir e, individu tiesības, tiesības uz īpašumu Tas ir 17. pantā. Ja tiek samazināta pensija, kā tas bija Grieķijas gadījumā par 40%, tiek samazināts jūsu tiesības uz īpašumu, un ja tiek samazināts pensijas, tiek, sa tiek pārkāpts 25. pants cilvēkiem dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Ja tiek samazināta alga, pavisam konkrēti, tiek pārkāptas tiesības, tiesības uz izdzīvošanu, tiesības uz izglītību. Ja tiek samazināti publiskie izdevumi, netiek nodrošināta pienācīga izglītība, tātad tiek pārkāptas 14. pants. Ja tiek pieņemti pasākumi, kas uh, samazina piekļuvi uh, sabiedriskajiem pakalpojumiem, tiek pārkāpts 36. pants, tātad uh, eh, ekonomiskas intereses pasākumi, pakalpojumi ja nav piekļuve uh, slimnīcu pakalpojumiem, 36. pants tiek pārkāpts un tā tālāk un tā joprojām. Ko es vēlos ar to visu teikt? Mēs esam ļoti neskaidrā situācijā. Kurš kontrolē to, kā trojka pārkāp cilvēku tiesības? Jo komisija nerīkojas kā komisija, tai gluži vienkārši nav tiesību. Komisija nevar runāt par um, uh, sociālās drošības jautājumiem, jo tas nav Eiropas Savienības kompetencē. Uh, komisijai nav tiesība pat runāt par minimālo algu, jo arī tas ir dalībvalstu pārziņā. Bet komisija tomēr rīkojas tieši tāpat kā Eiropas centrālā banka un Eirogrupa. Un tas viss rada situāciju, ka tiek pārkāptas pilsoņu tiesības. Un kur šie pilsoņi var iesniegt savu apelāciju? Tas ir jautājums, ko es nepārtraukti atkārtoju arī lūgumrakstu komitejā, Eiropas parlamenta plenārsēdēs. Tātad Grieķijas, Portugāles, šif, eh, Kipras valdība pieņem pasākumus, bet um, tie rada nopietnas bažas par cilvēku tiesībām. Tātad tas nav Eiropas Savienības uh, kompetencija, bet tas ir dalībvalsts kompetencija un sanāk, ka Eiropas centrālā banka uzspiež šādus priekšnoteikumus. Jā, es tūdaļ noslēgšu savu sakāmu. Šis svarīgais jautājums, es to uzdodu ne tikai kā deputāts, bet arī kā universitātes profesors esmu kopienas tiesību profesors Krētas universitātē. Mēs nedrīkstam pieļaut šādas te uh, pelēkās zonas, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šie jautājumi netiek risināti. Mēs to esam teikuši jau arī Eiropas parlamenta plenārsēdē, mēs esam teikuši šeit komitejā. Tātad, kā risināt šos jautājumus? Jo mēs radām tādu, kā tiesību apakšnozari, kas ir ļoti neskaidra, bet kas samazina pamatiesības, un neviens nevar kontrolēt leģitimitāti. Es domāju, ka tas nopietni jāpārdomā, jo īpaši Grieķijas gadījumā, kur masveidā tiek pārkāptas cilvēktiesības, es jums jau devu vairākus piemērus. Piemēram, te, eh, treš, šī te trešā palīdzības pakotne. Jūs eh, teiksiet, nu, Grieķijas valdībai nav jāīsteno šāda likumdošana, bet tad nebūs vairs līdzekļi, nebūs šī finanšu atbalsta. Uh, Bet eh, pateicoties Dragīkungam, mēs maksājam ar šiem līdzekļiem, kas mums tiek piešķirti. 60% eh, līdzekļu, kas mums tiek piešķirti kā palīdzība, nonāk atpakaļ kreditoru rokās. Lielas paldies! Lielas paldies, Sofija Intvelta vēlējās izteikties, bet tikai vienu minūtu lūdzu. Jā, es varu izteikties pavisam īsti priekšsēdētāji. Nu, pavisam godīgi es nevaru klusēt pēc kolēģa Jūreka un Škripeka teiktā. Jā, jums ir tiesības paust savu viedokli tāpat kā ikvienam citam, jā, jums ir tiesības uz savu viedokli, bet ir atšķirības starp uh, to, kā jūs izsakat savu viedokli, bet kurinat uz naidu jūsu pastāvīgās uzstāšanās par LGBT cilvēkiem veicina naida um, spriedzi un tādu situāciju, um, kur cilvēki jūtas nepatīkami. Mēs šeit cenšamies aizsargāt vērtības, un uh, pēc tā, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē, kad 50 cilvēki um, briesmīgā veidā tika nogalināti tikai tāpēc, ka viņi bija tādi, kādi viņi bija, Es domāju, ļoti rūpīgi ir jāpadomā, kāda veida vērtības jūs, iz, jūs aizstāvat, un man ir ļoti skumi, ļoti žēl dzirdēt jau atkal un atkal parlamentā eh, šādus vārdus. Paldies! Nevēlos eh, uzsākt jaunas debats par šo jautājumu. Mums ir paredzēta jauna paneļa diskusija pēc pāris minūtēm. Tikai 30 sekundes, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Man ir tiesības atbildēt, jo mans vārds tika pieminēts. Tātad tas ir princips, nevis privilēģija. Daudzas dalībvalsts vēlas aizstāvēt ģimeni kā sociālo normu un standārtu, un mums ir tiesības aizstāvēt ģimeni pret islam ētikas uh, eh, piemērošanu, kas pieļauj uh, daudzsievību, un mums ir tiesības arī aizstāvēt eh, šos principus uh, attiecībā pret cita veida sabiedriskiem modeļiem. Vēlos atgādināt, ka ir vispārēji standarti, kas ir jāsaprot Mēs aizstāvējām Lietuvu un mēs eh, turpināsim to darīt. Tā ir minoritā, valsts, kas pārstāv minoritātu, un eh, viņi ir jāizstāv. Debats par par šiem jautājumiem notiks pienācīgajā laikā, bet šobrīd pievērsīsimies mūsu šās dienas eh, tēmai. Es nevēlos uh, noslēgt šīs debats, bet uh, vēlos pieminēt, varbūt būtu labi, ja mēs uh, uzaicinātu pašu Timerman kungu uz debatēm Liba komitejā. Un tas būtu galvenais secinājums mū, mūsu debatēs. Tagad vārds uz pavisam īsu laiku mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem, divas minūtes katram. Vispirms, uh, Franskas Marības kungs. Uh, Ar jūs atļauju? Vispirms atbildīšu savu kungam par um, uh, lingvistisko daudzveidību, es pāriešu uz franču valodu. Um, uh, pirmkārt, Es darīšu zināmu Timermaņa kungam jūsu aizrādījums un apgalvojums eh, visdrīzākajā laikā. Eh, pilnīgi noteikti attiecībā uz man uzdotajiem jautājumiem. Saukungs, ļoti žēl, ka jūs uzskatāt, ka uh, Lingvistiskā daudzveidība ir ar visai nelielu atvēlētu vietu ziņojumā. Mēs uzskatījām, ka ziņojumā ir jā uzsver būtiskāki jautājumi politiskajā kontekstā Eiropā. Tā ir vienīgā atbilde, ko es varu sniegt šobrīd. E, par jautājumu attiecībā uz kristiešiem un dialogu ar reliģijām. Šī mēneša beigās notiks firma, pirmā formālā sanāksme ar reliģisko un uh, laicīgo kopienu pārstāvjiem. Komisija ļoti nopietni izturas pret 17. pantu un dialogu ar reliģiskām un nekonvencionālām uh, kopienām. Uh, atbildot Sofijai Intveldai neraizējieties, jūs uh, neesat agresīvi par mani, uh, tas ir vienkārši liels izaicinājums uh, jums atbildēt. Es nevēlos uzsākt jaunas politiskās debates, bet atgādinu, ka Orlando notikumi pagājušā nedēļā vieš dziļu sašutumu komisijā. Bet eh, tālāk es nevēlos ieslīgt politiskās diskusijās. Tālāk par. E par eh, privātumu mēs aizstāvām eh, līguma 16. pantā norādīto, un mēs to darām galvenokārt. Tas ir pateicoties jums, Eiropas parlamentam, un vēl aizvien šodien teksts tiek diskutēts punktu pa punktam un komatu pēc pod, eh, komatam. Par situāciju Lietuvā mēs ne tikai ļoti cieši sekojam eh, jautājumam, kas notiek Lietuvā, bet mēs arī mēģinām eh, panākt adekvātumu eh, Lietuvas likumdošanas situācijai, nediskrimināciju līguma tekstam. Tālāk, vai mēs virzāmies uz priekšu Ferrari vai dīzeļa motorātrumā, tas ir uh, atkal cits jautājums, bet pār atbildēm uz jautājumiem es mēģināšu darīt visu, ko, kas manās iespējās ir. Un visbeidzot, pār ekonomiskās korekcijas programmām un pamatiesību jautājumiem mēs apzināmies, cik situācija ir smaga bet eh, vienkārši eh, ir vismaz eh, attiecīgi tiesu nolēlumi, kuros tiek uzskatīts, ka veiktie pasākumi atbilst pamattiesību kopumam. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Bet tā tas nav Grieķijā. 14%, 40% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa, 1,5 miljoni ir bezdarbnieku, lai gan Grieķija ir saņēmusi 240 miljardus eiro eiro aizdevumus, kur šī nauda ir palikusi. Tas ir milzīgs varšau plāns, kuram vajadzēja palīdzēt Grieķijas ekonomikai un likvidēt bezdarbu. Šī ir nopietna problēma, mēs to varētu um, izrunāt citā reizē. Paldies, priekšsēdētāji, tika uzdots tieši jautājums, un es gribētu atbildēt Škripekungam. kungam un e, to, ka Eiropas padomu gatavojas pārkāpt viņa tiesības uz e, vārdu vai reliģijas brīvību. Atbildi ir nē, jums ir pilnīgas tiesības īstenot savu vārdu un reliģijas brīvību saskaņā ar desmito pantu. Eh, tomēr piebilstu, ka desmitais pants ir vienīgais, kurš atsaucās uz atbildību, īstenojot šīs tiesības, un pastāv iespēja ierobežot eh, vārda brīvību, tas ir norādīts konvencijā, un lēmums ir pieņemts uz ļoti ierobežojošiem un eh, stingriem kritērijiem. Pirmkārt, par to, kas ir nepieciešams un proporcionāls demokrātiskā sabiedrībā. Pilnīgi pozitīva atbildes tam, ka jums ir tiesības izmantot vārda brīvību, paust lietas, kas šokē vai traucē, bet ir gadījumi, kuros Eiropas cilvēktiesību tiesa ir izteikusies un kuros ir, e, jā, ja, iejaucas. Līdz ar to vārdu brīvībai ir robežas. Mans personiskais viedoklis ir tāds, ka juridiskas un krimināla sankcijas ir daļa no atbildes, bet tās ir jāatstāj ļoti nopietniem gadījumiem. Kas ir nopietnāk eh, naidarunas gadījumā? Ir sabiedrības attīs, attieksmē. Eh, kāda ir attieksme pret runu, kas aizskar citu personu cieņu. Un šeit ir ļoti nozīmīga politiķu attieksme pret šāda veida runām. Vai viņiem skaidri nostāja pret šāda veida runu, vai gluži otrādi viņi to iecieš vai uh, pat uh, um, izplat tālāk. Un atgādinu, ka arī es nāku no postkomunistiskas valsts. Nākošais runātājs, paldies! Liels eh, prieks ir redzēt eh, eh, Sofiju Intveldu. Es sabrīnoju jūsu atmiņu. Jā, parlamentā izskanēja priekšlikumu, lai stiprinātu vērtības, uz kurām Eiropas Savienība ir būvēta un zināmā mērā arī tas ir iekļauts eh, komisijas pētījumā. Es domāju, ka būs jomas, kas ir strīdīgākas viena no tām, kā pamatiesības tiks integrētas Eiropas semestrī un pasākumos, kas tiek noteikti valstīs, kuras saņem aizdevumu Eiropas stabilitātes mehānismu ietvaros un tādā veidā pakļautas uzraudzībai. Ir ziņojums, kas tiek gatavots, pie tā strādā Barbara Spinelli, e, jo tur tiks skatīt šie jautājumi. Otrais strīdīgais jautājums ir, e, kāda ir pamatiesība at, aģentūras loma. Tas ir atvērts jautājums. Kāda loma sociālajiem jautājumiem, kas tiek integrēta pamatiesība hartā. Cerēsimies, ka eh, harta ir pamatiesību eh, kodificēšana, kas ir atvērta. Un ceturtkārt, vai nākotnē mēs virzīsimies uz pamatiesību politiku, kur pētījumu un ziņoju stimulēs uh, darbības likumdošanas priekšlikumus un nevis vienkārši konstatēs iespējamus pārkāpumus pagātnē. Un noslēgumā gala piezīme pēc um, Marijas kunga uzstāšanās norādīšu, ka eh, šie jautājumi pētījumi 21. un vēlākajās lapusēs šis pētījums eh, ir skatīts, pētījums ir pieejams šeit un tagad. Uh, uz vienu eh, sekundi uzlikšu, iejutīšos savā eh, apvienotā nācija sociālo kultūras jautājumu komisijas locekļa ādā. Manuprāt, Grieķijā notiekošais ir šokējošs. Mēs pirms dažiem mēnešiem tikāmies ar Grieķijas valdību un mūsu novērtējums bija uh, tiešām šokējošs. Tas fakts, ka pilnībā netiek ņemtas vērā sociālās tiesības šo mēru pieņemšanā, manuprāt, ir eh, atspoguļo lēmu eh, pieņemošo personu attieksmi. Paldies, turpina priekšsēdētāji, paldies par jūsu interesantu uzstāšanos šodien vēlos pateikties visiem mūsu runātājiem, un tagad mēs varam pāriet pie mūsu nākošās paneļu diskusijas uh, sadaļas. Un es aicinu ieņemt vietas uz paaugstinājuma uh, Tovu Maloļu, Ivanu Ivanovu, uh, Danu Kristienu Gatas, Patu Klarku un Natašu Kazačkinu. Lūdzu, ieņemiet vietas uz paaugstinājuma. With... Tagad um, pievērsīsimies otrajai paneļdiskusijai, kuras uh, nosaukums ir uh, minoritāšu romu starpdzimumu personu un personu ar invaliditāti minoritāšu tiesības. Vēlētos uh, aicināt uh, runātājus Pirmais eh, viesis eh, otrajā panē diskusijā ir eh, Tavs Malojs. Eiropas minoritāšu jautājumu centra direktors. Malekungs ir politikas zinātnes teorētiķis un specializējas politiskajā un juridiskajā aspektā nacionālo un etnisko minoritāšu tiesībās, kā arī starptautiskajās tiesībās un starptautiskajās attiecībās, sevišķi Eiropas kontekstā. Turklāt uh, uh, viņš ir ECMI direktors uh, un tātad vārds uh, profesorai Malojai. Paldies, uh, priekšsādātājs Kunze. Man ir lūgs, lūgts izteikties par minoritāšu jautājumiem, sevišķi, nacionā, sevišķi šajā minoritātēm, kuras jūs minējāt. Runa ir par etniskajām lingvistiskajām grupām. Romiem ir daudz grupas, kas šeit ir iekļautas gan etniskā, gan citā rakursā. Eiropas Savienības eh, pievienošanās eh, pamatiesību akt, eh, tiesību hartai. Šobrīd nenodrošina nepieciešamo aizsardzību šīm minoritātēm. Es arī vēlos atgādināt to, ka Kopenhāgenes kritēriji um, līdz šim nav nodrošinājuši uh, šo minoritāšu aizsardzību. Tātad eh, ir nepieciešami pasākumi, eh, kas nodrošinātu aizsardzību pret asimilāciju un nodrošinātu šo minoritāšu tiesību aizstāvību. Tāpat ir jāīsteno ietvar konvencijas un um, citi Eiropas padomas instrumenti, kas ir uh, mūsu rīcībām. Diemžēl četras eh, Eiropas Savienības eh, valstis, kas joprojām nav ratificējušas eh, šo konvenciju, kas nozīmē to, ka pat Eiropas Savienībā šīm minoritātēm nav pietiekama liela aizsardzība. 2015. gadā minoritāšu situācija ir novērtēta ar konvencijas īstenošanas kritēriju starpniecību. Es pati esmu uzraudzības ekspertu komitejas dalībniece tieši attiecībā uz Dāniju. Es koncentrēšos tieši uz tām ES valstīm, kuras izvērtēja padomdevēja komiteja iepriekšējos gados. Šeit runa ir par 11 valstīm. Ne visi atzinumi ir pieejami publiski, jo tie joprojām iet cauri politiskajām procedūrām valstīs, bet um, šī informācija ir tādā vispārīgā ziņojumā pieejama. Es nerunāšu sīkāk, piemēram, par Romu minoritātēm, jo citi kolēģi runās par šo jautājumu sīkāk. Runājot par minoritāšu aizsardzību, problēmu risināšanu, to var skatīt no divām perspektīvām. Galvenie trūkumi ir šādi. Pirmkārt, trūkst politiskās gribas uh, un uh, iniciatīvas uh, no valdību puses, un otrkārt, pašreizējais politiskais klimats ļauj uzplaukt galēji labējiem uh, politiskiem eh, spēkiem un veicināt tādējādi ksenofobiju un naidu. Mēs eh, tātad šeit runājam par eh, brīvu pašidentificēšanu tiesībām uz uh, vienlīdzību adekvātās iestādēs, tiesībām saglabāt uh, un attīstīt kultūru un uh, būt aizsargātiem pret asimilāciju, tiesībām uh, piekļūt mēdījiem, uh, tiesībām izmantot minoritātes valodas eh, saziņā ar publiskajām iestādēm un tiesībām uz bilingvālismu publiskajā telpā, kā arī tiesībām mācīties minoritāšu valodas un vienlīdzīgas iespējas visiem apgūt šīs valodas, kā arī eh, tiesības eh, piedalīties publisko lēmumu pieņemšanā. Šie jautājumi tātad ir atspoguļoti manas iesniegtajā ziņojumā. Kaut arī ir bijuši šī uzlabojumi šajā politikā, minoritāšu aizsardzības politikā visā Eiropas Savienībā, joprojām ir daudzas valstis, kurās a, eh, institūcijas a, eh, nav pietiekami aktīvas, a, eh, lai aizsargātu šīs minoritātes, pat ja uzraudzības iestādes eh, pastāv, eh, nevienmēr viņu kapacitāte ir pietiekama, lai tiešām eh, izvērtētu un kontrolētu nacionālo minoritāšu situāciju. Runājot par kapacitāti, pirmkārt jau galvenā problēma ir finansējuma trūkums, kas nozīmē to, ka nevienmēr ir iespējams uh, ņemt vērā visus uh, lūgumus un prasības, uh, kas attiektos uz uh, šo iestāžu mandātu. Ir jautājumi, kas skar, piemēram, kara upuru statusu un citus statusus, kas ir vitāli svarīgi šobrīd personām, kas saņem atteikumu un kam nāks atgriezties savās izcelsmes valstīs. Tāpat runa ir ne tikai par eh, dzimumu vienlīdzību un eh, seksuālās orientācijas vienlīdzību, bet arī par cilvēku ar invaliditāti vienlīdzību. Ne visās Eiropas Savienības valstīs eh, tiek ievākti dati pietiekamā apjomā, lai varētu kontrolēt šo principu īstenošanu praksē. nepieciešams nodrošināt to, lai būtu pietiekami stingri aizsardzības pasākumi pret asimilāciju, pret uh, šo minoritāšu kultūru un valodu apspiešanu, lai palīdzētu nodrošināt uh, kultūrālo identitāti. Kopš finanšu krīzes ir tāda vispārēja tendence griezt finansējumu, kas veltīts uh, minoritāšu kultūras mantojuma saglabāšanai. Minoritātes ir izslēgtas no lēmumu pieņemšanas eh, kultūras politikas eh, jautājumā. Trūkst caurskatāmības eh, projektu finansējumā un izstrādē. Minoritāšu mantojuma mantojums būtu jāiekļauj oficiālajā valstu kultūras mantojuma sarakstā minoritātes eh, nedrīkst nošķirt no viņa tradicionālās dzīves vietas, ja vien tas nav tiešām vitāli svarīgs. Tālāk jautājums par eh, minoritāšu valodām. Minoritātēm jābūt eh, pieejai izglītībai savās valodās. Tas ir ļoti svarīgi tieši attiecībā arī uz ietvaru konvenciju. Valdībām ir jānodrošina adekvāti resursi un iespējas vienlīdzīgai uh, izglītībai, gan mazākumam, gan vairākumam, tātad arī minoritātēm, iekļaujot arī mazās valodas, izveidojot uh, izglītības iestādes uh, un uh, kultūras centrus, kas gan aizvien vairāk kļūst populāri Eiropas Savienības dalību valstīs. Tātad ir šāda pozitīva tendence. Tajā pašā laikā, diemžēl, ir bijis finanšu samazinājums skolotājiem un mācību materiāliem. Ir bijusi eh, skolu programmu apvienošana un slēgšana, tātad eh, ļoti bieži smagāk tiek skārti dažādi attāli reģioni. Valdības eh, mēģina apvienot uh, skolas, nevis aizsargāt mazās skolas, kas rada negatīvus efektus. Un uh, bieži vien trūkst arī moderno tehnoloģiju, lai būtu iespējams ienīdzīgos apstākļos apgūt šīs valodas. Uh, apgūt uh, valsts valodu ir ļoti svarīgi. Tas ir labs uh, sabiedrības uh, integrācijas pamats un uh, Ietver konvencijā ir eh, ļoti skaidri norādīts tas, ka mēs eh, runājam par divu veidu sistēmu un integrāciju, un tas ir ļoti svarīgi, tie ir uzraudzības eh, ciklā. Valsts valodu apguvis neiespējamība adekvātā līmenī var apdraudēt uh, integrāciju un sociālo kohēziju. Šajā sakarā var teikt, ka pašreizējais eh, politiskais eh, klimats eh, veicina ksenofobiju un naidu. Valdība atbildība šajā sakarā ir atsaucoties tieši uz sesto pantu, kurā ir noteikts tas, kam Valdībām ir jāveicina starpkultūra dialogs un stav, savstarpējā cieņa. Uh, nu, ir bažas par to, ka tas netiek darīts. 12. pantā ir nosacījums, ka jānodrošina starpkultūru izglītība un zināšanu izplatīšana par minoritātēm vairākuma iedzīvotāju vidū. Saskaņā ar šo ietvaru Valdība pienākums ir nodrošināt starpkultūru dialogu sabiedrībā, kur uzturas šīs minoritātes. Tātad šāds starpkultūru dialogs ir ļoti svarīgs. Tas uh, ietekmē gan uh, minoritāšu aizsardzību, gan arī drošību Ksenofobija naids skar tieši jaunpienācējus bēgļus. Dažas minoritātes, sevišķi Romi, aizvien vairāk saskaras ar uh, naida aktiem. Islamofobija, antisemītisms arī skar minoritātes, uh, fiziski uzbrukumi, digitāli uzbrukumi internetā ir tie, kas uh, skar visvairāk šobrīd uh, šīs minoritātes. Tādēļ nepieciešams iztenot efektīvas pasākumus, lai veicinātu savstarpēju sapratni, lai cienītos ar uh, vardarbību un noslēgtību. Jāveicina šāds starpkultūra dialogs, uh, jāveicina minoritāšu iesaiste valsts procesos un uh, piemēram, rekrutēšana policijā. Jāinformē par minoritāšu kultūru, vēsturi, reliģiju. Vēstures eh, grāmatās eh, un eh, kultūras pasākumos ļoti bieži notiek koncentrēšanās tieši uz folkloras aspektu, bet ļoti reti tiek risināts īsts dialogs policijas profilēšana un um, šāda um, metode, kas attiecas tieši uz minoritāšu iegrožošanu, ir ļoti bieži sastopama daudzās dalībvalstīs. Vissmagākie gadījumi, protams, ir tajās valstīs, kurās uh, valdības nepieņem tiesību aktus, kas uh, padara par krimināliem šādus uh, naida aktus uh, attiecībā uz minoritāšu aizsardzību. Uh, pēdējo divu gadu laikā mēs varam redzēt, ka Eiropas Savienības eh, valstīs ir nevienlīdzīga pieeja. Ne visās eh, dalībvalstīs ir piemērots šis eh, Eiropas Savienības minoritāšu tiesību ietvers, un daudz kur vēl ir daudz darāmā. kompetenci trūkuma. Tātad eh, kompetenci trūkuma dēļ es tiesībās eh, ir vēl daudz trūkumu. Tas paldies Malojas kundzei. Nākamais runātājs ir Ivans Ivanovs, kas ir direktora vietnieks Eiropas Roma informācijas birojā. Pirms tam Ivanov kungs runāja Eiropas Romu uh, eh, tiesību centrā Bulgārijā, strādājot piecus gadus uh, ER ar C viņš eh, palīdzēja izskatīt vairākus eh, civiltiesību eh, gadījumus Eiropas tiesās, cil, Eiropas cilvēktiesību tiesā, centrālās un austruma Eiropas valstīs. Viņš arī um, divus gadus strādājis kā juridiskais padomnieks um, cilvēktiesību projektiem Sofijā, Bulgārijā. Lūdzu, Ipanov kungs, jums vārds. Un liels paldies, liels paldies par šo uzaicinājumu un iespēju runāt par Romu jautājumiem, proti par šo minoritāti. Šķiet, ka tā ir viena no lielākajām, ja ne lielākā minoritāte Eiropā. Erio ir Romu tiesību uh, tīkls, kas ļauj mums uh, strādāt pie Romu iesaistīšanas politikas šobrīd um, ir pieņemts uh, īpašs ietvars, kur pieņēma komisija. Šī ietvara uh, stratēģija iekļauj arī padomas uh, rekomendācijas. Roma tiesības jau ir Eiropas Savienības politiskajā darba kārtībā. Uh, Bet joprojām tiek plaši atzīts, ka Eiropas Roma saskaras ar pastāvīgu diskrimināciju visās dzīves jomās. Viņi vispārēji tiek atstumti, segreģēti un piedzīvo naidīgu attieksmi no vairākuma iedzīvotāju puses. Lai arī daudz uzmanīgs tiek pievērsts um, diskriminācijai pret romiem Austrum un Centrāla Eiropā, rom, kas dzīvo Rietuma Eiropā, piedzīvo uh, tādus pašus viņu pamat pilsonisko, politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību pārkāpumus. Par spīti tam, ka ir apņemšanās un piešķirt līdzekļu situācija eh, Romiem ir ļoti maz uzlabojusies. Dažādi pētījumi pierāda to, ka ievērojami vēršas plašumā pret Romiem vērsta mm, attieksme un jo īpaši tagad uh, masveida imigrācijas kontekstā. Ikreiz, kad mēs runājam par saviem pētījumiem, institūcijas domā, ka runa ir par nevalstisko organizāciju ziņojumiem, kas ir piesātinātās krāsās, pārspīlēti, bet šajā gadījumā es vēlētos atsaukties uz Eirobarometru, kas ir Eiropas komisijas pētniecības platforma. Un Eirobarometra 2012. gada dati liecina par to, ka trīs ceturdaļas iedzīvotāji piekrīt, ka Roma ir grupa, ka, kur ir pakļaut diskriminācijas riskam, un 34% iedzīvotāji uzskata, ka um, viņi um, nevēlētos, lai viņu bērni um, mācās skolā, kur mācās arī Roma bērni, un daudzi pilsoņi nevēlas strādāt kopā ar Romiem vai nevēlas Romus kā kaimiņus. Uh, Daudzos pētījumos ir vērsta uzmanība uz to, ka iniciatīvas netiek pietiekam koordinētas, ka Roma netiek iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā un nav pienācīgas likumdošanas, lai vērstos pret šo anti-čigānismu. Uh, um, un ir bieži vien ļoti labas iniciatīvas, bet uh, netiek ņemt vērā šīs te sistēmiskā diskriminācija, kas ir pamatā ekonomiskajai, sociālajai un kultūras nabadzībai un astumtīgai, ko piedzīvo Romi. Ir plaša vienprātība arī par to, ka, lai panāktu labāku cilvēktiesību situāciju Robiem, ir jāuzsāk uh, cīņa pret uh, šo fenomenu, kas ir pret čigānisms. Uh, visā Eiropā. To, diemžēl, joprojām veicina mediji un politiķi savā, savos izteikumos. Rasistiski stereotipi, stereotipi tiek izmantot, lai pamatotu diskrimināciju. Piemēram, ļaunprātīgi izmantot policijas reidi, apmeklējot Romu apmetnes, pieņemot, ka viņi ir likuma pārkāpēji. Uh, Un uh, par spītam, ka tie ir tikai stereotipi, tas turpinās. Šis pretčigānisms neļauj arī īstenot uh, pasākums, kas ir pieņemti, lai uzlabotu situāciju. Piemēram, uh, pasākumi nacionālā līmenī ir tikai tukši vārdi un solījumi, jo netiek īstenot pasākumi, lai uh, īstenot tik tiešām uh, šo politiku un vērstos pret uh, šo fenomenu, kas ir pretčigānisms un uh, viet, no vietējo iedzīvotāju puses. Es domāju, ka dažos gadījumos tāpat ir apzināta segregācija. Ja uzlabotu mājokļu jautājumu izglītības iespējas, mums izdotos panākt tikai īstermiņu uzlabojums. Ir svarīgi uzsvērt, ka apzināta segregācija skolās vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs jau tika atzīta no komisijas puses, kas nesen uzsāka pārkāpuma procedūru pret Čehiju, Slovākiju un Ungāriju. Vēlos atsaukties uz vēl kādu ziņojumu. Eiropas komisijas ziņojumu. 2014. gada kopīgajā ziņojumā par to, kā tiek īstenot uh, rasistiskās vienlīdzības direktīva, norāda uz to, ka nav izpratnes par to, kādas ir tiesības, nepietiek datu, netiek pienācīgi ziņots, nav piekļuvas tiesu sistēmai, sankcijas nav pietiekams un tātad nav pietiekam domāts par problēmu risinājumu. Un tas mm, attiecas arī uz dažādiem diskriminācijas gadījumiem no, nu, un likumdevējiem bieži vien neizdodas tam rast risinājumu, jo gluži vienkārši nav datu par notiekošo. Komisija uzskata, ka problēmas galvenokārt rodas no likumdošanas īstenošanas, tāpēc komisija vēlas paplašināt uh, savu uzraudzību ar attiecībā uz dalībvalstu praksi, lai paraudzītos, kā tiek um, īstenot šie te vienlīdzīgas attieksmes principa e, noteikumi. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nostiprināt un īstenot ļoti rūpīgi cilvēku tiesības un likumdošanu vienlīdzības jomā, jo Romi ir viena no e, visvairāk diskriminētajām grupām, tā arī visvairāk varētu iegūt. No šādiem uzlabojumiem Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu jāņem vērā arī tas, kāda ir ģeopolitisko notikumu ietekme un ekstrēma labējo nacionālistisku populistisko kustību pieņemšanās spēkā, šie tie pretterorismu pasākumi, drošības pasākumi, eh, kas, protams, ir nepieciešami, eh, bieži vien tiek ieviesti eh, pārkāpjot dažu sabiedrības locekļu tiesības, jo īpaši šo redzamo minoritāšu tiesības un, protams, tas ir novedis arī pie pamatiesību pārkāpšanas kopumā, un līdz ar, ko, līdz ar to netiek pienācīgi īstenot Roma integrācijas politika. Lai vērstos pret šo antičigānismu, ir nepieciešama izlēmīga rīcība. Vispirms, eh, valsts pārvaldē ir jāatzīst eh, šis fenomens kā tāds, un arī papildus medijiem ir ļoti svarīga loma spēlējama. Ir nepieciešams organizēt publiskās kampaņas, lai vērstos pret šo fenomenu, un ir jācenšas apmācība pret eh, rasisma um, pasākumos galvenos spēlētājs, proti eh, ierēģis, policija, mēdī pārstāvis, skolotājs un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu tīkls turpmāk arī turpinās sadarboties ar Eiropas Savienības institūcijām, nacionālajām iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Mēs eh, uzskatām, ka ir nepieciešami trīs komponenti um, strādājot pie Romu aizsardzības politikas īstenošanas. Proti, tie ir pasākumi, lai eh, novērstu pastāvošo diskrimināciju, eh, pasākumu, lai kompensētu pagātnē pieļauto diskrimināciju un pasākumu, lai novērstu nākotnes diskrimināciju. Satraucoši ir tas, ka eh, šo eh, tiesību pārkāpumu skaits eh, palielinās saskaņā ar Eirobat barometru 2015. gada datiem. 64% satraucošu gadījumu ir ziņot, bet atbildīgajām iestādēm ir jāvērš pret diskrimināciju. Diskriminācija tiek e, institucionālā, institucionalizēta un naida kurināšana, e, kurai pievēršas e, ekstrem labējo spēku pārstāvji, situācija tikai padara sliktāku. Te ir jāiesaista mm, valsts pārvaldes iestādes. Jautājums par to, kā mēs varētu nodrošināt uh, pamatiesību aizsardzību Eiropas Savienībā, es domāju, ka paraugoties uz situāciju ir skaidrs, ka ir nepieciešams rīkoties steidzami gan no institūciju puses, gan no pilsoniskās sabiedrības puses. Un jāsaka arī, ka Eiropas parlamentam ir izšķirīga loma spēlējuma šajā procesā. Lielas paldies par uzmanību. You, eh, eh. paldies, Ivanov kungs. Ivanov kungam ir. Um, ļoti drīz jādodas projām. Ja ir kādi konkrēti jautājumi viņam, tos var uzdot tagad. E, konkrēti jautājumi. Nav paldies par jūsu uh, interesantu uzstāšanos. Nākošais runātājs ir Dans Kristiāns. Uh, Gatas, kurš ir līdz priekšsēdētājs organizācijai Intersex International Europe. 2013. gadā viņš sagatavoja eh, pirm, eh, pirmo eh, salīdzinošo analīzi par cilvēktiesību situāciju intersex cilvēkiem. Paldies! Paldies, ka esat uzaicinājuši piedalīties šajā sarāksmē izteikties par intersex problemātiku. Šī ir iespēja uzstāties Eiropas parlamentē un atvērt dialogu. Interseks cilvēki saskaras ar at, eh, atšķirīgām seksuālas attīstības eh, īpašībām, kas nepiedar precīzi vienam vai otram eh, dzimumam. Dzin, Eh, diagnoze DSD, jeb seksuālās attīstības traucējumi, eh, nereti tiek eh, uzskatīta par tādu, kur ir nepieciešams to koriģēt ar medicīniskiem pasākumiem, lai piešķirtu hormonāli un ķirurģiski vīrišķīgu vai sievišķīgu ārējo izskatu bet netiek ņemts vērā interseks personas reālais dzimums. 2014. gada Nīderlandes institūta pētījums parāda, ka eh, viens no 200 cilvēkiem ir interseksa dzimuma. Tas nozīmē, ka tam būtu nepieciešama medicīniska uzmanība. Ierastās uh, prakses ir klitora amputācija, e, piespiedu vagināla dilatācija, hormonu noteikšana, lai piešķirtu e, dzimumam raksturīgus e, pazīmes. Tas noved pie dažādām problēmām vēlāk, osteoporoze, Eh, jūtīguma zudums un eh, ķirurģiskas eh, darbības bērniem tiek veiktas 21 dalībvalstī. 18 dalībvalstis pieprasa pacienta piekrišanu, bet Nereti tā kā šāda intervence notiek pirmajos di divos dzīves gados, lielākā daļa interseks personu nespēja lemt par šiem jautājumiem. Astoņās dalību valstīs juridiskais pārstāvis var dot savu piekrišanu neatkarīgi no bērna eh, spējas lemt. Citēju tekstu no pamata tiesībām, ka ikvienam ir tiesības lemt pār sava fizika, fiziskās un garīgās integritātes ievērošanu. Tas ir iestrādāts Eiropas pamatiesību kartas eh, eh, septītajā pantā, kā arī ceturtajā pantā pamatiesību eh, hartā un e, Eiropas konven cilvēktiesību konvenciju e, trešajā pantā. Turklāt ir aizliegta spīdzināšana, kam var pielīdzināt e, interseks personu ķermeņa patoloģisku mainīšanu. Ja mēs runājam par interseks eh, pieaugušām personām, kas eh, vairums ir pakļautas medicīniskai, eh, ķirurģiskai intervencijai pēdējās piecās desmitgadēs. Interseks personas Eiropā saska, Eiropas Savienībā saskars ar stigmatizāciju, struktūrālu, verbālu diskrimināciju, aizskaršanu, medicīniskās aprūpas trūkumu. Uh, aprūpes trūkumu, kā arī samazinātu pašcieņu. Interseks jaunieši neatrod sev pozitīvu pārstāvību, dzimuma variācijas raksturojums eh, tiek iekļauts skolu un mācību programmās tikai kā slimība vai traucējums. Pieaugot E, interseks personām ir vairāk nekā pāriem jāpaļaujas uz veselības aprūpas nozari. Mm. It īpaši tas attiecas uz piekļuvi konkrētiem pakalpojumiem, piemēram, profilaktiskas pārbaudas, ir attiecināmas uz uh, indivīda dzimumu piedarību. Vēl viens jautājums un problēma, ar kuriem saskars interseks eh, personas eh, Eiropas Savienībā, ir piekļuvis trūkums hormonu substitūcijai. Kopš 2008. gada vairākas uh, apvienoto nāciju struktūras ir aicinājušas Eiropas Savienības dalību valstis veikt nepieciešamus likumdošanas, administratīvus un citus pasākumus, lai respektētu interseks personu fizisko neaizskaramību un autonomiju. 2015. gadā tika sagatavots uh, dokuments par cilvēktiesībām un interseks personām. Tika aicināts informēt par to, cik eh, nevēlamas ir nevajadzīgas juridi, eh, juridiskas iejaukšanās. Tāpat eh, kā nereversivas medicīniskas iejaukšanās ir iespējams veikt arī tad, kad bērns ir spējīgs lemt par savu <coughs> par uh, savu ķermeni, bet pagaidām Malta ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas ir aizliegusi bez piekrišanas medicīnisku intervenciju. Tai pievienojās Grieķija 2015. gada decembrī. Mēs gribētu aicināt eh, Lībe komiteju pievērst lielāku uzmanību interseks personu problēmām. Eh, galvenās prioritātes ir aizliegt eh, medicīnisku um, medikamentu saņa, piemērošanu interseks personām bez viņu brīvas un personiskas eh, piekrišanas. Ir jānodrošina antidiskriminācijas likumdošana pār dzimumu un dzimtas līdztiesību. Iniciatīvu ziņojumi, ko sagatavojas Eiropas parlaments, būtu ļoti noderīga. Mēs aicinām rīkoties aktīvi, lai varētu uzlabot interseks personu dzīvi Eiropas Savienībām. Paldies, eh, Gātās kungs. Nākošais runātājs ir pats Klārks, kurš ir Eiropas invaliditātes fóruma loceklis kopš 2005. gada Gan šobrīd viņš strādā pie iniciatīvām eh, neatkarīgai dzīvē personām ar Dauna sindromu īrijā. Tāpat arī viņš eh, strādā pie kampaņas Mans viedoklis, mana valsts, lai nodrošinātu to, ka personas ar Dauna sindromu un intelektuāla invaliditāti var gūt pieju politiskai sistēmai. Klārkungs, vārds jums! very... Paldies eh, par iespēju vērsties eh, pie jums eh, Eiropas invaliditātes, Eiropas cilvēku ar invaliditāti formu vārdām. EDF, e Eiropas cilvēku ar invaliditāti fórums, ir jumta organizācija, pārs, kas pārstāva cilvēkus ar invaliditāti Eiropā. Mums ir daudz dažādu uh, Uh, organizāciju, kurus, kuras pārstāvam Nacionālas padomas un um, uh, pers, pa, padomas par, um, kas aizstāv tātad uh, personu ar invaliditāti un uh, Eiropas līmeņa organizācijas, kā arī virkne dažādu Eiropas un starptautisku organizāciju asociētos locekļus pārstāvam. Daži no viņiem arī ir klātesoši šobrīd zālēm. Mēs uh, tātad eh, vienotā veidā eh, paužam viedokli <clears throat> Eiropas eh, cilvēku ar invaliditāti vārdā. Mēs esam priecīgi par šo iespēju diskutēt par šiem jautājumiem. Invaliditāte ir jāskat no cilvēktiesību viedokļa. Cilvēktiesības cilvēkam ar invaliditāti ir iekļautas ANO konvencijā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kas, ko šobrīd arī ir ratificējusi uh, pati Eiropas Savienība un arī vairums uh, dalību valstu, taču, diemžēl, mana valsts īrija joprojām uh, nav to izdarījusi. Um, pagājušo gadu Eiropas uh, Savienība pirmo reizi saskārās ar novērtējumu ko veica ANO cilvēktiesību eh, nodaļa, un eh, tātad eh, tas tika darīts šo tiesību kontekstā, lai saņemtu rekomendācijas no šīs komitejas pagājušā gada septembrī. Šīs, šie novērojumi, noslēdzošie novērojumi skaidri parāda to, kā Eiropas Savienībā veiksmīgāk uh, uzlabot uh, situāciju, kā aizsargāt šo cilvēku intereses. Šīm uh, rekomendācijām būtu jākalpo kā galvenajām atsaucas punktam. Eiropas parlaments nākamajā mēnesī pieņems rezolūciju par šiem noslēdzošajiem novērojumiem. Parlaments būs pirmā institūcija, kas reaģēs Mēs vēlamies pateikties parlamentam sevišķi eh, referentei eh, deputātei Helgai Stīvensai par eh, to, ka tā ir cieši sadarbojusies ar organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, cieši ievērojot um, CRPD pantu numur 4.3. Šajos gala novērojumos, secinājumos ANO konvencija par personām, personu ar invaliditāti tiesībām, jeb CRPD, komiteja lūdza Eiropas Savienībai izstrādāt struktūrētu dialogu ar šiem cilvēkiem un uh, viņu pārstāvošajām, viņus pārstāvošajām organizācijām, lai nodrošinātu viņu pastāvīgu pārstāvību, pārstāvniecību Eiropas Savienības politikā un lēmumu pieņemšanas procesos, kas ir saistīti ar šo konvenciju. Citiem vārdiem sakot, uh, um, Eiropas Savienība tika aicināta iet tālāk par pašreizējo iesaistīšanās līmeni un pies, tātad piedalīties aktīvāk. Eiropas Savienība ir bijusi vadošā visā pasaulē, uh, kļūstot par pirmo reģionālo organizāciju, kas ir ratificējusi šo konvenciju, bet tagad tai būtu jāiet tālāk un jānodrošina arī īstenošana praksē. Jo, ja tas netiks uh, korekti īstenots praksē, tad uh, Tas eh, pavainās eh, cilvēktiesību aspekta eh, īstenošanu. Tādēļ Eiropas Savienībai nepieciešama attiecīga stratēģija, lai īstenot praksē šo konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Eiropas invaliditātes uh, eh, stratēģija 2020. gadam tika pieņemta pirms ES eh, secinājumiem par CRPD. Šogad mums uh, ir tikai viens pārskats uh, un nav tāda īsta rīcības plāna par turpmāku īstenošanu. Un tā ir tāda satraucoša tendence, jo tātad cilvēktiesību saistības netiek uztverts nopietni. Horizontālā vienlīdzības uh, Direktīva joprojām ir eh, padomis, eh, padomē stāv uz galda un ne, nekas netiek ar to darīts. Eiropas Savienības atbilde uz bēgļu krīzi nav balstīta uz cilvēktiesību pieeju. Eiropas eh, cilvēku invaliditāte fórums ir ļoti nobežījies par to cilvēku situācija, kas ierodas Eiropā un kam, kam ir invaliditāte, ir jāīsteno nepieciešamie pasākumi, lai atbilstoši atbildētu uz eh, šīm problēmām. Un šie concluding observations, jeb eh, noslēdzošie secinājumi, eh, novērojumi ir uh, pilnīgi noteikti jāizteno. Visā Eiropas Savienībā ļoti daudz cilvēku ar invaliditāti joprojām eh, nesaņem pilnībā savas eh, kompetences un nevar īstenot savu juridisko kapacitāti nacionālā līmenī. Lēmumi, ko pieņem personas ar invaliditāti, um, tiek ierobežoti un tos juridiski nevar atzīt. Līdz ar to tās, šie cilvēki nevar saņemt attiecīgās eh, tiesības un aizsardzības, ko garantē Eiropas Savienības līgumi un tiesība akti, kā piemēram piekļuve tiesība, eh, piekļuve tiesai, eh, precēm pakalpojumiem, to starp banku pakalpojumiem, nodarbinātībai, veselības aprūpē, kā arī bāzošanai un patērētāju tiesībām. CRPD komiteja ir atsākusies uz šīm rekomendācijām, lai izveidot tādu minimālo sociālās aizsardzības eh, pamatu. Mēs paļaujamies uz parlamentu tajā, ka tas eh, atbalstīs šīs rekomendācijas. Cilvēkiem ar invaliditāti eh, ir nācies saskaties neproporcionālu attieksmi un uh, ierobežojumiem, piekļu, ierobežojot piekļuvi pakalpojumiem, sevišķi pakalpojumiem, kas ļaut viņiem integrēties kopienā. Mēs esam konstatējuši ārkārtīgi lielu degradēšanos standartu ziņā, dzīves standartu ziņā. Eh, komiteja rekomendēja ES eh, palielināt nodarbinātības līmeni atvērt, ar atvērta darba tirgus starpniecību un eh, izvairīties no turpmākiem negatīviem efektiem, ja tiktu iztenoti uh, taupības pasākumi. Tāpat ir nepieciešams, lai ES finansējums, to starp struktūra fondi un ārējās darbības fondi, tiktu korekti īstenoti, lai izmantot ES līdzekļus tiem mērķiem, kas tiešām ir nepieciešami šo cilvēku interešu aizstāvībai. EDF ar, ir gandarīta par Eiropas pieejamības akta publisko, publicēšanu, publiskošanu, un tas tā ir kā zīme, ka e, komisija tiešām vēlas uzņemties saistības e, un uzlabot e, piekļuvi precēm un pakalpojumiem visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Eiropas Savienībai ir liels potenciāls un šai jomai liela pieminotā vērtība cilvēkiem ar invaliditāti. Tajā pašā laikā ir jābūt konkrētām saistībām, un tās ir jāievēro. Ir dažādi trūkumi, tieši runājot par 9. konvencijas panta ievērošanu būtu jāpaplašina aptvērums un jāietver visas jomas. Mēs ceram, ka parlaments uzņemsies tās pašas saistības un būs tikpat ambiciozs, un mēs varēsim turpmāk sadarboties ar EDF starpniecību. Paldies! Liels paldies! Klārka kungs! Mūsu pēdējā paneļa diskusijas dalībniece ir Nataša Kazačkins kundze, kas ir koordinātora Eiropas Savienības iekšējo eh, cilvēktiesību politikas darba grupā. Uh, kas strādā pie cilvēka tiesību un demokrātijas eh, tīkla, un arī vadošā analītiķe pamatiesību, tiesiskumu un iekšlietu, eh, nu, tā, tā, tā, tā starptautiskajā atvērtās sabiedrības politikas institūtā. Vārds jums! Paldies priekšstādātājiem, paldies par šo uzaicinājumu uzstāties Liba komitejā. Kā jau tika minēts, es šodien uzstājos uh, nevalstiskās organizācijas vārdā, kas darbojas Briselē, un jo īpaši tās darba grupas vārdā, kas strādā pie iekšējiem cilvēktiesību jautājumiem. Tātad runa ir par nevalstisko organizāciju tīklu, tā skaitā arī sociālo nevalstisko organizāciju tīklu, un mums ir ļoti plaša ekspertīze cilvēktiesību jautājumos. Mēs, mūs visus vieno kopīgs mērķis nostiprināt uh, Eiropas Savienību kā cilvēktiesību aizstāvi. Saskaņā ar sekretariātu es um, nerunāšu par to, par ko runā jau kolēģi ļoti par um, minoritātēm, bet vēlos uh, nāk klajā ar tādiem kā noslēdzošiem komentāriem par Eiropas Savienības institūciju darbu šajā jomā. Vēlos izklāstīt arī mūsu rekomendācijas par pilsonisko sabiedrību un par to, ka Eiropas Savienībai nepieciešama jauna iekšējā cilvēktiesību stratēģija. Pavisam nesen komisija organizēja tikšanos, lai uh, darbu uzsākt jauna augsta līmeņa grupa cīņai pret rasismu, ksenofobiju un cita veida uh, tolerants trūkumu. Ļoti labi, ka nevalstiskās organizācijas tika iesaistīts jau no paša sākuma, organizējot šo pasākumu, un arī mēs iesaistījāmies šajā paneļa diskusijās. Vēlos uzsvērt, Es zinu, ka ir protokolāri un praktiskas dabas apsvērumi, bet ļoti labi, ja šādos pasākumos kā šodien notiekošie nebūtu tikai un vienīgi, vienīgi nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tātad eh, mūsu pārstāvētās organizācijas satrauc tas, ka pilsoniskajai sabiedrībai kopumā telpa samazinās eh, pasaules mērogā, bet arī Eiropas Savienībā. Uh, Nevalstiskās organizācijas ir iesaistīts neslāpes celšanas kampaņās Ungārijā, Lietuvā, tiek ierobežot pulcēšanās brīvība nacionālās eh, drošības apsvērumu dēļ Spānijā un notiek vēršanās pret nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas sniedz atbalstu nu, um, imigrantiem, kas, piemēram, ierodas Grieķijas salās. Mūs arī diezgan lielā mērā satrauc tas, ka e, demokrātiskā kontrola samazinās ar pātrinātiem procesiem, un e, tie nav pietiekami caurskatām. Piemēram, Eiropas Savienības piedāvātā direktīva, lai vērtos pret terorismu, par kur šobrīd tiek diskutēts parlamentā, tika prezentēta bez komisijas ietekmes novērtējuma, un tātad e, padomē tā tika izskatīts steidzami arī strādājot pie jaunās uh, imigrantu uzņemšanas politikas, ja patvēru meklētāju politikas viss nenotika caurskatāmi. Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta saprātīgs dialogs ar pilsonisko sabiedrību, jo tā ir jābūt daļai no lēmumu pieņemšanas procedūras politiskajā procesā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams pienācīgas konsultācijas, lai nevalstiskās organizācijas pilsoniskā sabiedrība varētu nest savu pienesumu. Tas nozīmē arī, ka ir nepieciešams regulārs tikšanās un nepieciešams eh, sekot tam, kā Eiropas Savienības politika tiek īstenota. Nu, tas neizskanēja pirmās paneļa diskusijas ietvaros, tāpēc vēlējos to īpaši uzsvērt. Kā jau Vano aicinājis, ir nepieciešams radīt uh, vidi, kurā nevalstiskās organizācijas varētu veiksmīgi darboties. Tas ir absolūti nepieciešams, lai uh, likuma var tikt ievērot. Tāpēc arī mēs esam aicinājuši uh, Iekļaut grozījumu un tvēltas ziņojumā, lai pilsoniskās sabiedrības loma tiktu atzīta tik vienā pamatiesību mehānismā, bet arī kā kritērijas, lai izvērtētu likuma varu un pamatiesības dalībvalstīs. Mēs esam arī aicinājuši īstenot dialogu ar pilsonisko sabiedrību pastāvīgi. Uh, paredzot secinājumus hartai un nodrošinot iekšējo uh, konsekvenci. Te jāsaka par spīti šai te atklātai attieksmai, kāda ir Nīderlandes prezidentūras pārstāvjiem attiecībā uz mums. Mēs to, protams, novērtējam. Ļoti žēl, ka šie priekšlikumi nav atraduši savu vietu padomas secinājumos. Es vēlētos arī tīri protokolam pieminēt, ka mēs kā grupa esam pieprasījuši tikšanos ar vice priekšsēdētāju Timermanu, lai runātu par viņu vispārējo vīziju un stratēģiju, lai nostiprinātu Eiropas Savienību kā cilvēktiesību aizstāvi uh, Eiropā. Un tas ir saistīts ar otru punktu - cilvēktiesību stratēģiju, par kur vēlējos runāt. Tātad, lai vērstos pret kritiku, ko mēs bieži vien dzirdām, es vēlētos uzsvērt, ka šis aicinājums uz stratēģiju nav aicinājums radīt, radīt tādu kā jaunu papīra tīģeri, kā komisija to prezentē. Uh, Nav arī mērķis novērst uzmanību no uh, svarīgākiem jautājumiem uz kaut, kādiem abstrakt, uz kaut kādām abstraktām, uz procedūru orientētām diskusijām. Nē, runa ir par pragmatisku pieeju, kas ir balstīta uz mūsu ilgadējo pieredzi, lai Eiropa rīkotos, respektējot, aizsargājot, bet ko arī uzsvēra vairāk runātāji, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu Eiropas Savienībā. Augsta līmeņa sanāksmē, kuras pieminēju, kas notiek pirms divām dienām, viens no dalībniekiem norādīja uz to, ka, ja mēs paraugamies uz visu to ekspertīzi, kas ir pieejama no dalībvalstu puses, no nevalstisko organizāciju pārstāvju puses, no ANO puses, no padoms, Eiropas padomas puses, no Eiropas Savienības puses, mums ir viss ap, visaptverošākais ekspertu loks un informācija par to, kā uh, vērsties pret trūkumiem. Un uh, galvenais izaicinājums ir eh, apvienot šo pieredzi. Un es domāju, ka tas ir vietā. Jā, mums ir jāapkopo resursi, kas ir pieejami Eiropas Savienībā, un tādu ir ļoti daudz, lai veicinātu cilvēku tiesību aizsardzību, un tam ir jābūt Eiropas Savienības galvenajam uh, mērķim. Tas ir skaidri arī jāpasaka. Mums ir jācenšas koordinēt centienus triju institūciju starpā un, un visās politikas jomās. Runājot par koordināciju institūciju starpā, pārsteidzoši ir tas, ka komisija un padome rīkojas atrauti. Komisija ir sagatavojusi uh, iekšējo ietvaru, lai uzraudzītu to, kā likuma var tiek īstenot dalībvalstīs. Padomas e, likumvaras dialogs tiek sagatavots kā kaut kas atsevišķs un kas ir pilnīgi politiskas dabas diskusijas. E, pēdējo reizi tas tika piedāvāts e, Nīderlandes pretendūras laikā un runa bija par integrācijas modeļiem Eiropā. Tātad tas ir atraut ne tikai no komisijas, komisijas iniciatīvas, bet arī no visām pārējām politiskajām diskusijām par imigrāciju un patvērumu uh, meklētājiem Eiropā. Un tas dod tādu kā neskaidru signālu par to, kādas tad gal galā ir Eiropas Savienības prioritātes, un, un eh, tas mazina efektu, kāds ir ikvienam centienam. Uh, Tāpēc mēs ļoti priecājamies par parlamentu atkārtotiem aicinājumiem, tā skaitā arī tagad Entveltas ziņojumā par starpinstitucionālo eh, dialogu un koordināciju visu institūciju starpā. Mēs tik tiešām ceram, ka tas jau atkal tiks uzsvērts nākamajā pamatiesību ziņojumā. Mēs arī priecājamies par to, ka. Parlaments ir pieņēmis lēmumu nosaukt vārdā valsts, ka tas ir pilnīgi nepieciešams, lai Uh, aizstāvēt pamatiesības. Te es atsaucos uz pagājušajā nedēļā pieņemto rezolūciju uh, un arī rezolūciju par Ungāriju. Mēs aicinām parlamentu to darīt sistemātiskāk. Uh, un ikreiz, kad tas ir nepieciešams, minēt to arī pamatiesību ziņojumā. Varbūt nevienmēr tas tā ir. Un komisijas ziņojumā par hartu nav konsekventas nostājas Dažas valsts tiek pieminētas, tad, kad tās pārkāpj uh, patvēram meklētājā, citas netiek pieminētas, ja tiek pārkāptas, piemēram, Roma tiesības. Tātad, lai panāktu labāku uh, koordināciju institūciju starpā, visi centieni ir pienācīgi arī jāpamato, mums ir jāuzņems kopīga atbildība. Ja mēs vēlamies kaut ko panākt, izmaiņas uz vietas, un ja mums ir kopīgs mērķis, eh, kas ir definēts Eiropas Savienības un starptautiskajā ietvarā, tad tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt visaptvarošu konsekventu pieeju eh, pamatiesībām un cilvēktiesībām Eiropas līmenī, jo tikai tā būs pievienot, pievienotā vērtība nacionālajiem un reģionālajiem līmenim. Daži piemēri pavisam īsi Un jau atkal jāsaka, atsaukšos uz šo sanāksmi, kas notika pirms uh, divām dienām, lai vērstos pret uh, rasismu un vardarbību. Orlando notika briesmīgi uzbrukumi un viss vienbalsīgi tos nosodīja, bet pēc tam ne komisija, ne padome neatsaucās uz pilsoniskās sabiedrības aicinājumiem pārskatīt uh, pašreizējo likumdošanu uh, attiecībā uz rasistiski motivētu noziegumu apkarošanu. Un arī padome negrasās debloķēt šīs sarunas par diskriminācijas direktīvu. Uh, kas sniegtu aizsardzību uh, pret diskrimināciju balstoties uz seksuālo diskrimināciju un citu veidu diskrimināciju visās dzīves jomās. Šajā pasākumā mēs redzējām arī kādu video, kur uh, viens Roma pārstāvis uh, tika piekauts tikai tāpēc, ka viņš teica, ka mēs esam vienlīdzīgi ar uh, pārējiem uh, Tātad šis jaunietis tika eh, piekauts un ik viens, kas redzēja šo video, eh, bija šokā. Bet mēs joprojām piedzīvojam, ka komisija un padome nosoda eh, to, ka notiek uzbrukumi pret romiem. Bet romiem ir tādas pašas tiesības kā visiem pārējiem. Tātad mums ir jāvēršas arī pret rasistisku politiku no institūciju puses. Arī šis jautājums ir jārisina sistemātiski, un mēs nevaram pieļaut politisko oportunismu. Mēs dzirdējām arī no ANO augstā bēgļa komisāra par to, eh, ka bieži vien attieksme pret bēgļiem nav pienācīga, un tikai viens valsts pārstāvis to sasaistīja ar pašreizējo. Jo Eiropas Savienības imigrācijas un patvērumu politiku, kas patiesībā eh, nostiprina šīs nosodo, nosodāmās tendences. Un visbeidzot, musulmaņi, jo īpaši ņemot vērā ārkārtas situāciju uh, Francijā, bet jau atkal jāsaka, jaunā direktīva uh, eh, terorismu apkarošanai mm, neparedz aizsardzību, kas nebūtu diskriminējoša un nepārkāptu cilvēktiesības. Jā, protams, es to apzinos, mēs nevaram visu risināt vienlaikus. Un stratēģiska rīcība ir nepieciešama, tā ir jābūt mērķtiecīgai un pienācīgā laikā, bet šobrīd mums nav pienācīga darbības virziena Eiropas Savienībā. Ir Eiropas Savienības iniciatīvas, eh, kuras ir domāts tieši pamatiesība aizsardzībai, piemēram, šī augsta līmeņa darba grupa, bet nav saiknes ar citām politikas jomām, piemēram, tieslietas un iekšlietas. Un otrajā un uh, sastajā pantā par Eiropas Savienības pamatvērtībām un to, ka pamatiesība harta ir saistoša, eh, viss ir atrunāts, tāpēc Eiropas Savienībai ir jānodrošina, lai pamatiesības tiktu ievērots visā Eiropas Savienībā, sākot no likumdošanas eh, posma un beidzot ar īstenošanas posmu. Tad, kad mēs pārskatīsim vidusposmā jaunās komisijas darbu, mēs aicināsim Eiropas parlamentu nākamajā pamatiesību ziņojumā paredzēt šādu ietvaru. Lielas paldies! <clears throat> Thank you very much, uh, Mrs. Ka Paldies, Kazāčkins kundze, par šo prezentāciju. Un tagad mums būs laiks jautājumiem un atbildēm. viens no parlamenta deputātiem vēlas izteikties. Tas ir deputāts Sogors. Paldies. Tas ir vairāk komentārs par pirmo prezentāciju, ko piedāvāja Malojas kundze. Tā ir mūžzaļa problēma, kura pastāv eh, parlamentā, ka mums ir jābūt zi iniciatīvas ziņojumu pār nacionālām eh, minoritātiem un romiem daudzas no tām ir daudz labākā situācijā nekā romi. Bet atgriežoties pie sacītā, es gribētu citēt vienu teikumu no parlamenta pētījuma par to, ka nesot politiskas gribas eh, padomas rekomendācijām iekļaut eh, reģionālās eh, minoritārās valodas viens teikums, nesot sistemātiskiem mēģinājumiem uh, īstenot esošās kompetences, lai ieviestu eh, padomis ietvar eh, konvencijā, ieskaitot tās vērtības, kas tiek iekļautas Eiropas pamatiesību hartā. Tas lielā mērā ir pateicoties kļūdainajai uztverei par to, ka Eiropas Savienība pieprasa īpašu kompetenci lemt par minoritāšu tiesībām. Un atsakoties no šī pārpratuma un pieprasot no komisijas, lai tā sagatavo pētījumu ar dažādām juridiskajām bāzēm un stratēģiju, lai uzlabotu minoritāšu tiesību aizsardzību Eiropā, būtu pirmais solis šīs rezolīcijas ieviešanā. Tā pieņemta ir pagājušā gada septembrī. Varbūt eh, tas ir iemesls, kāpēc eh, Frans Timermans eh, nevar ierasties, jo kopš Eh, no septembra ir pagājis pārāk maz laika, lai šo tekstu sagatavotu. Mēs ceram, ka eh, vasara un varbūt rudens un vēl gada, nākošais gads pietiks, lai tomēr šo tekstu sagatavotu. Paldies! Paldies, Jureka kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos atbalstīt Čogors sābas sacīto. Um, Runājot par nacionālām minoritātēm, daudzās šīs kontinenta daļās šis jautājums pastāv jau vairāk nekā simt gadus un tiek atzīts likumdošanā, bet nereti Eiropas Savienības institūcijas nepietiekam ņem vērā šo jautājumu. Ir atsevišķas vai dalība valstis, kurās cilvēki e, nedrīkst e, rakstīt savu vārdu alfabētā, kādā tie vēlētos. Tā ir absurda situācija, un Eiropas Savienība norāda, ka tie ir iekšēji jautājumi. Un Šeit mēs runājam par tradicionālām minoritātēm. Savukārt, manuprāt, visi jautājumi būtu jālemj balstoties uz iedzimto cilvēku cieņu un vienlīdzīgām tiesībām. Tomēr es gribētu uh, izturēties uzmanīgi pret neprecīzo terminu minoritāti. Ja mums ir minoritātes atzinums, tas nenozīmē, ka šis atzinums vai viedoklis ir pareizs ik vienam ir tiesības uz savu viedokli, taču uzskatīt poligāmistus par minoritāti nenozīmē, ka mums vajadzētu uh, Eh, vienlīdzīgu izturēšanos piešķirt viņu eh, viedoklim par ģimeni. Ja mēs uzlūkojam monogāmo ģimeni, kas ir pamats sievietē pret cieņu Eiropā, un šī ir institūcija, kas nodrošina eh, līdztiesību Eiropā, tad to šādu institūciju nevar pielīdzināt poligāmu institūcijām, lai gan Eiropā ierodas cilvēki, kuriem ir laulības apliecības, kas apliecina viņu laulību ar vairākām personām. Taču mēs nevēlamies tādu ieviest. Mums ir jāizstāv tie elementi mūsu kultūrā, kas ir universāli un nevienmēr minoritāri. Aizstāv Mēs, mums nevajadzētu izturēties pret jebkuru minoritāti kā īpašu un privileģētu šķīru. Nepiešķirsim šīs privileģētās tiesības. Es vēlētos pateikties Klārka kungam par viņa sacīto par bērniem ar Dauna sindromu. Situācija ir dramatiska, jo vairākās dalībvalstīs un, diemžēl, arī Polijā šādu bērnu tiesības piedzimt tiek apstrīdētas. Viņi tiek pakļauti savas invaliditātes dēļ abortu noziegumam, un ja viņiem izdodas piedzimt un izdzīvot, tad viņi ir līdzvērtīgi, bet viņi tiek, viņu liktenis tiek izlēmts jau pirms piedzīvšanas. Vecāki nolemj, vai šie bērni atbildīs viņu prasībām un gaidām. Tas ir necilvēcīgi, manuprāt. Es saprotu, ka šis paziņojums nemainīs Eiropas komisijas viedokli, taču mums vajadzētu paturēt šo jautājumu prātā, jo daudzas dalībvalsts ir izlēmušas pār lēmuma eh, brīvību attiecībā uz bērna tiesībām piedzimt. Es domāju, ka arī šajā jomā mums ir jāskata standarti, kādus standartus mēs aizstāvām un kā mēs definējam šo situāciju. Tāpat arī Mums ir jāapzinās fakts, ka minoritātes atzinums nevienmēr nozīmē, ka tas ir pareizs vai spēkā esošs vai derīgs, jo nereti mēs runājam pār um, minoritātiem, kam ir spēcīga atbalda un vieta nereti e, patiesās minoritātes par savām problēmām klusē. Paldies, un Arī es gribētu iesaistīties debatēs kā Eiropas parlamenta deputāti, un es pāriešu tagad uz poļu valodu. Uh, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz vienu jautājumu. Minoritāte, kas ir minoritāte, vienmēr saskars ar sarežģītāku situāciju nekā vairākums. Salīdzināsim to ar situāciju ģimenē. Divas meitas. Viena ir vecāka, otra jaunāka. Un vienmēr jaunākā meita ir pieprasījusi vairāk uzmanības līdz brīdim, eh, kamēr tā pieaug un kļūst eh, neatkarīgi. Tieši tas pats attiec uz minoritāti. Mēs varētu bezgalīgi runāt par šo tēmu, taču mums ir jāpatur prātā, ka ikviena minoritāte, vai tā būtu mi eh, minoritāte, uh, cilvēki, no cilvēkiem ar invaliditāti vai cita pieprasa īpašu uzmanību, un tāpēc mēs runājām šajās debatēs par minoritātēm, un es ceru, ka tā nav pēdējā reize, kad mēs to darām Libi komitejā. Un tagad es zinu, ka mūsu debatēs vēlas izteikties komisijā Sina van der Bukerta kundze. Vārds jums. Paldies. Tas nav jautājums, tīri informācijai. Bet Klārka kungam vispirms. Protams, komisija ir viensprāts ar jums, ka struktūra fondi vienmēr ir jāizmanto tā, lai tie atbilstu pamatiesību hartai. Un šeit runa ir par tā saucamo šeit menedžmentu, jeb dalīto pārvaldību. Dalībvalstis un komisija eh, kontrolē šos procesus un eh, dalībvalstīs eh, iestādes iesaistās šajā pāraudzībā. Es gribēju teikt, tīri informācijai, ka jūlijā būs interpretatīvs vadības dokuments, ko pieņems komisija par hartas pārvaldību no Eiropas pas, eh, fondiem. Protams, ir jāuzlabo informētība par šiem jautājumiem, par to, ka ir šādas, eh, eh, ka šādas pamatnostādnes pastāv un ir dalībvalstu iesaistīto pušu vidū jāpopularizē šie jautājumi. Otrs komentārs ir Kazačkins kundzei Jūs eh, ļoti pienācīgi izcēlāt to, ka ikgadējais eh, hartas ziņojums runājot par eh, procesiem, procedūru ilgumu ir ļoti atšķirīgs atkarībā no situācijas konkrētajā dalībvalstī. Taču, ja ir oficiāla preses relīze, ko pieņem komisija par pārkāpumu procedūrām, tad um, tiek minēta arī pati dalībvalsts. Taču tām pārkāpuma procedūrām, kur nav oficiāla paziņojuma vai nav oficiālas preses relīzes, tad uh, dalībvalsts vienkārši tiek uh, anonīmi minēta kā dalībvalsts. Paldies! Es saprotu, ka tagad uh, profesors uh, kundze vēlētos atbildēt uh, uz jautājumu. Jā, ļoti īsi. Uz jautājumu par ikgadējiem ziņojumiem et, par etniskajām minoritātēm. Vācijā reģionā, kur mēs a, e, esam bāzējušies, e, vietējais a, e, parlaments a, katrā parlamenta sasaukumā, tātad tas ir piecus gadus, kad tas sasaukums tiek izdots ziņojums par eh, tām minoritātēm, kuras atzīst Vācija. Tas ir eh, tāds apvienots eh, process. To, protams, nesastāda tikai parlamenta deputāti. Tur iesaistās arī NVO, iesaistās arī NVO pilsoniskā sabiedrība. Runājot tieši par kompetenci Jūs atcaucāties uz eh, ziņojumu, uz kuru arī es labprāt atsauktos, eh, runājot par eh, nopietniem trūkumiem izglītības un kultūras jomā, kurus varbūt varētu risināt jau šajā posmā. Viena no šīm kultūras tiecībām varētu tikt eh, definēta Eiropas Savienības kontekstā kā universālas eh, tiesības, kas eh, tātad aizsargātu visus sabiedrības locekļus. Varētu uzrakstīt savu vārdu savā valodā, tā, tās ir tādas ļoti svarīgas tiesības. Ziņojumā, ko esmu iesniegusi sekretariātam, tas ir minēts. Tās ir nopietnas bāžas, un tas ir jautājums, um, kas um, ir ļoti būtisks uh, minoritātēm, lai saglabātu savu kultūras uh, identitāti. Tādēļ domāju, ka varbūt to kādā brīdī tiešām varētu savā darbā ņemt vērā arī komisija, un tas būtu kā solis uh, pretī Eh, ievērojamākam rīcības plānam minoritāšu aizsardzībai. Tālāk jautājums eh, par eh, to, vai minoritātes viedoklis ir pareizs vai nepareizs. Tas, protams, ir ļoti subjektīvs jautājums, taču es gribētu atgādināt visiem to, ka demokrātijā ir svarīgi uzklausīt visas balsis. Vai šīm balsīm ir taisnība vai nav, Tas uh, eh, jau ir cits jautājums, taču vissvarīgākais ir atstāt visus kanālus, lai katrs varētu izteikties. Tas nenozīmē, ka visi uzvarēs, bet katram jāvar izteikties. Jā, ļoti labi secinājumi. Paldies uh, par uh, šo domu apmaiņu mūsu šīs pēcpusdienas runātājiem. Es domāju, ka tas, ko mēs šo pēcpusdienu dzirdējām, pilnīgi noteikti iedvesmos arī parlamentu savā darbā. Lielas paldies par šīm debatēm. Lielas paldies jums visiem!